Dear colleagues, uh... cienējamie kolēģi, uh, cienējamais uh, līdzpriekšsēdētāji Raivo Aeg, uh, cienījamie viesi, pārstāvji no dalībvalstu parlamentiem, visi laipni sveikti šajā Eiroparlamenta kopīgajā uh, Europola sēdē. Eiropas parlamenta vārdā un Igaunijas Prezidentūras vārdā man ir tas prieks sveikt jūs šajā pasākumā. 70 Vairāk kā 70 nacionālo parlamentu pārstāvi šodien ir klāt pārstāvo 27 Eiropas Savienības dalībvalsts. Kolēģi, šīs dienas tikšanās ir patiešām ļoti iespaidīga. Mēs tiekamies šajā lielajā zālē un Te mēs parādām ne tikai mūsu interesi par Eiropolu, bet es domāju, ka tas ļoti labi arī ataino to, cik mm, centīgi mēs esam šeit sasaukuši kopā mūsu mm, mm, Eiropas parlamenta deputātus un Nacionālo parlamentu pārstāvjus. Uh, Pirmo reizi šo tematu mēs apspriedām ļoti sen, tad, kad mēs tikāmies konventā, kur mēs spriedām par Eiropas nākotni. Kā jūs zinat, saskaņā ar Lisabonas līguma 88. pantu um, ir paredzēts noteikta pārbaudas aktivitātes par Eiropolu darbību, un šo pārbaudas darbu veids Eiropas parlaments kopā ar dalībvalstu parlamentiem. Ļoti priecājos, ka šodien mēs varam sākt šo svarīgo lomu. Protams, Mēs uh, uzsākām šo darbu, uh, sākot strādāt uh, Eiropas parlamenta deputātiem, un šeit gribu jo īpaši pieminēt mūsu uh, referentu par Eiropolu, Dieza Demeres kungu. Tāpat arī gribu pieminēt parlamentā sarunu vedēju grupu. Un mēs balstījām šo darbu uz Eiropas parlamenta reglamenta 51. pantu. Es vēlētos pateikties Diezam Demeram par viņu paveikto. Šodien mēs turpināsim stiprināt Eiropas demokrātisko pārvaldību. Mēs uzklausīsim um, Eiropas Savienības eh, institūcijas eh, pārstāvjus, un mums būs arī pirmā viedokļa apmaiņa ar eh, Eiropola valdes priekšādātāju, kā arī ar Eiropas datu uzrauku. Pēc tam mēs sāksim diskusijas par um, par GBSG eh, eh, reglamentu, un tāpat arī mēs domāsim par šī reglamenta pieņemšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī sanāksme tiek pārraidīta tieši saistē un arī tiek ierakstīta. Un šīs sēdes video arī ieraksts vēlāk būs eh, pieejams Libe komitejas mājaslapā. Tagad es vēlētos dot vārdu Revo Aikam. Viņš ir Igaunijas parlamenta pārstāvis, un mēs šo sanāksmi gatavojām kopā ar viņu. Tāpat arī mēs eh, vēlamies vadīt eh, šo sanāksmi kopā, eh, tāpēc, ka mēs nolēmām um, pieņēmām šādu lēmumu pagājušā gada aprīlī Bratislavā. Tātad tagad vārds Raivo Aikam, viņš ir Igaunijas parlamentā pārstāvis. Lās paldies! Godāmie kolēģi, draugi, līdzpriekšādātā kungs, viesi, runātāji! Vispirms es vēlētos jūs iepazināt ar sevi. Mani sauc Raivo Aiks, un esmu um, pa, er, Igaunijas parlamentā juridisko lietu komitejas priekšsēdētājs. Tāpat es arī darbojos drošības iestāžu pāraudzības komitejā. Mani ievēlēja Igaunijas parlamentā 2015. gadā. 26 gadus darbojos policijā un iekšējās drošības struktūrās. Mana tā ir ļoti liela privilēģija un arī gods sirsnīgi jūs sveikt šajā pasākumā, ko kopīgi organizējam ar Eiropas parlamentu. Un tāpat arī priecājos, ka mēs varam līdz ar to uh, uzsākt Eiropola uh, pārbaudas grupas darbu. Mēs Es vēlētos arī izmantot savu dzimto valodu, kas arī ir viena no darba valodām, un uh, man ir patiešām liels prieks, ka man ir tāda iespēja to darīt. Uh, üllatusmeene Elkuri näol. See asjaku on... Iespējams, ka jums uh, būs uh, pārsteidzoši man uzklausīt, bet politiķi vienmēr ļoti labi saprot, cik būtiski ir uh, uh, nodrošināt uh, drošību. Drošības jautājumi vienmēr ir ļoti svarīgi. Mēs arī vēlētos uh, jūs informēt, kā nākamgad Igaunija uh, svinē savu simtgadi, un uh, mēs uh, vēlamies jūs visus aicināt paciemoties Igaunijā. Bet tagad pievērsīsimies galvenajam šīs dienas tematam. Uh, Drošības eh, apdraudējuma pārvarēšanai um, Eiropas Savienībā ir ļoti labi rīki. Eiropola um, loma ir ļoti būtiska šajā instrumentu kopumā. Eiropolā darbojas eh, kontaktpersonas, kas ir nosūtītas uz Eiropolu no dažādām dalību valstīm, un um, šo kontaktpersonu mērķis ir uh, vērsties pret noziegumiem. Pēc Eiropola izveides pasaule ir ļoti mainījusies, ir mainījušies noziedzīgie nodarījumi, tāpat arī uh, apdraudējuma risks ir savādāks. Mūsdienu sabiedrībā mēs redzam, ka noziegumi ar vien biežāk ieiet uh, kibersfērā. Šāda veida noziedzīga nodarījuma apkarošana ir kļūsi par daļu no mūsu ikdienas darba. Vēl ar viens svarīgāk ir apvainīties ar informāciju, un eh, jo būtiskāka ir arī. Eh, būtiskāks ir arī informācijas apmaiņas ātrums. Tieši tāpēc mums ir jāspēj izmantot eh, informācijas tehnoloģijas. Šeit pats svarīgākais ir informācijas kvalitāte un informācijas apmaiņas ātrums. Mēs Vēlamies nodrošināt arī labu sadarbību starp eh, dažādajām datubāzēm. Tas ir jādara, nodrošinot arī datu aizsardzību un neaizskarot eh, cilvēku tiesības. Tiesība aizsardzība ir tikpat būtiska kā apdraudējuma novēršana. Šo mērķu sasniegšana ir ļoti būtiska gan dalībās parlamentiem, gan arī Eiropas parlamentam. Un mums ir jāņem vērā arī um, Eiropas uh, cilvēktiesību tiesas un uh, Eiropas tiesas judikatūra. Sadarbība ir pats svarīgākais. Viena no iespējām, kā pārvarēt uh, šķēršļus un nodrošināt labāku uh, sapratni, ir uh, parlamentārā kontrole un uh, Protams, šeit nedrīkst aizmirst arī par citām uzraudzības formām. Es eh, vēlu visiem eh, interesantu viedokļu apmaiņu. Liels paldies, eh, Raivo, un jūs izteicāties pavisam īsi un konkrēti, kā jau igauņiem piedien. Kolēģi, šī uzruna jau identificēja dažus no svarīgākajiem jautājumiem, kas mums ir jāapspriež ši, šo tematu kontekstā. Un tagad eh, turpināsim ar mūsu pārējiem galvenajiem runātājiem. Es eh, vēlētos eh, vēlreiz pieminēt Augustīnu Diezda Mēru. Viņš ir atbildīgais referents un viņš ir arī ievēlēts kā Eiropas parlamenta pārstāvis uh, parlamentā um, uzraudzības grupā. Lūdzu, vārds jums, Diezda Mērs kungs. As soon as Mr. Diaz de Mera takes the chair, we will hear some keynote speeches. And... Pēc tam mēs uzklausīsim arī pārējos runātājus, un mums ir paredzētas arī uh, tālākas diskusijas. Senjor prezidente, senjorijas, queridos kolēgas. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, gadāmie kolēģi. Vispirms es vēlētos jūs sirsnīgi sveikt. Un vēlētos arī pateikties visiem dalībās parlamentu pārstāvjiem par to, ka viņi ir ieradušies. Tagad vēlētos runāt par tematu, kāpēc mēs esam šodien šeit sanākuši. Esmu referents par Eiropola regulu, kas tika pieņemta 2016. gadā, un mūsu galvenais mērķis bija identificēt un pētīt tiesisko pamatu, un tas savukārt ir 88. pants līgums par Eiropas Savienības darbību. Un Šeit, protams, ir runa par parlamentu uzraudzību. Tieši tāpēc arī šeit šodien esam sanākuši. Šeit ir noteikta procedūra, kā tiks veiktas Eiropola darbības uzraudzības aktivitātes. Un proti šīs aktivitātes ir jāveic Eiropas parlamentam kopā ar dalību valstu parlamentiem. Es sagatavoju savu referenta priekšlikumu. Tas eh, tika darīts ar 200 grozījumu palīdzību. Es vienmēr esmu ņēmis vērā mm, dalībvalstu parlamentu lomu, esmu organizējis veselu virkni tikšanos parlamentā, lai par to detalizētāk apspriestos. 2013. gada jūnijā, mārtā un arī citkārt tika organizētas šādas tikšanās. Esmu vienmēr arī vedis sarunas ar valdi, un mēs vienojāmies par regulas 51. pāntu. Tātad mums ir jāliek uzsvers uz 88. pantu, um, kas ir uh, līgums par Eiropas Savienības darbību, un um, tāpat ir jādomā par 51. pantu Eiropola regulā. Tātad vēlos jums norādīt, ka gadu vēlāk uh, šī regula stājās spēkā, un es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski, ka 51. pants ir um, atbilstoši jāīsteno. Tagad es vēlētos jums paust savu viedoklī par to, kā to vajadzētu darīt. bet eh, vispirms eh, man būtu jāietur pauzē. Mēs vēlētos eh, tagad noskatīties video. Šajos ierakstos mūs uzrunās Mairēda Maginesa un uh, komisāra Čulians Kings. Tiklīdz tehniskie dienesti būs visu sagatavojuši, mēs varēsim noskatīties šos video. Labdien! Es, protams, ļoti labi apzinos, ka uh, uzruna video ierakstā nav tas pats kā dalība sanāksmē, tieši tāpēc es teikšos ļoti īsi. Sirsnīgi jūs sveicu Eiropas parlamentā. Mana vicepriekšādātājas loma ir stiprināt attiecības ar dalību valstu parlamentiem. Uzskatu, ka tagad uh, mums, Eiropas parlamentāriešiem un jums, dalībvalstu parlamentāriešiem, ir jāsadarbojas vēl labāk, un šī sadarbība ir jāizvērš dažādos aspektos. Gribētu pievērst uzmanību Eiropolam. Šeit mūsu loma ir ļoti būtiska. Es vēlētos pateikties um, Diezam Temēram un arī visiem pārējiem parlamentāriešiem, kas bija iesaistīti šī jautājuma risināšanā. Mums, eh, kā vēlētiem pārstāvjiem, galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai pilsoņu tiesības tiktu aizstāvētas visās Eiropola darbībās. Kā jūs zināt, ļoti daudzās Eiropas vietās cilvēkus uztrauc drošības jautājumi. Tieši tāpēc Eiropola darbība mums ir būtiska. Bet, eh, protams, ka Eh, Eiropola darbība ir jāuzrauga no parlamenta puses. Jūs, eh, kā parlamentārieši, tagad uzsākat šo svarīgo darbu. Šeit ir ārkārtīgi daudz komplicētu un nozīmīgu jautājumu, ko mums kopīgi vajadzēs atrisināt. Tas ir pats galvenais. Mums šeit Eiropas parlamentā ir cieši jāsadarbojas. Domāju, ka kopā mēs būsim daudz spēcīgāki. Domāju, ka tādā vispārīgā līmenī mēs šeit Eiropas parlamentā un jūs dalībvalstīs valstīs Um, varēsim nodrošināt labāku sadarbību, un tas padarīs spēcīgāku ne tikai Eiropu, bet arī visus mūsu pilsoņus. Eh, järgmiseks eh, man on sõna Eesti Vabariigi siseministril. Un eh, nākošais runātājs būs Igaunijas iekšlietu ministrs. Lūdzu, vārds jums liels prieks mūs redzēt mūsu vidū. Paldies! Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti un Nacionālo parlamentu pārstāvi. Es gribētu jums eh, pateikties, ka esat uzaicinājuši mani šodien un devuši man iespēju pārunāt ar eh, to, eh, cik svarīgs ir Eiropols ar vien tādos sarežģītākos drošības apstākļos, kad mūsu pilsoņi jautā, kurš tad uzrauga policiju tad es domāju, ka esam atraduši eh, atbildi eh, šajā kopīgajā parlamentārajā uzraudzības grupā. Es ceru, ka šis kopīgais fórums palīdzēs skaidrot pašreizējos izaicinājumus drošības jomā un Eiropas Savienības nepieciešamo reakciju Eiropas pilsoņiem. Mēs visi zinām, ka Eiropa saskaras ar eh, vairākiem un ļoti sarežģītiem drošības draudiem, kas pēc dabas kļūst ar vienu starptautiskāk. Mūsu pilsoņi gluži pamatoti ir satraukti un sagaida, lai Eiropas Savienība veiktu redzamu un konkrēt, konkrētu rīcību. Pēdējo gadu laikā pārāk daudz nevainīgas cilvēku dzīvības ir zaudētas un pārāk daudzas dzīvības ir eh, sagrāvis terorisms. Organiskā, organizētā noziedzība visu laiku atrod jaunus eh, rīcības eh, veidus un uh, Mm. Un tiesība aizsardzības eh, instancijiem ir jādod jauns instruments un resursus, lai reaģētu uz eh, šiem izaicinājumiem. Tas ir nepieciešams, lai cīnītos arī pret noziedzību digitālajā pasaulē, kur eh, noziedznieki var izmantot to, ka viņi var palikt anonīmi kibertelpā. Un Eiropolam ir centrālā loma nodrošinot kopīgus resursus atsevišķām dalībvalstīm un mm, tāpat arī Eiropora atbalsts tiek uh, uzskatīts uh, ļoti uh, augstu novērtējams. Mazākajām dalību valstīm, kā piemēram Igaunija, zināšanas un ekspertīze, ko piedāvā Eiropola specializētās vienības, ir īpaši svarīgs. Bet es uzskatu, ka tas ir tikpat svarīgi arī lielākām dalību valstīm. Apvienotā karalist izvēlējās Eh, tomēr piedalīties eh, šajā schēmā arī pēc eh, Brexit referenduma Dānijai ir īpašs individuāls risinājums, kas tagad ļauj nodrošināt pietiekam sadarbības līmeni, ieskaitot arī operatīvo datu apmaiņu. Jaunajā stratēģijā Eiropols ir līdzs uzsvar uz divām fundamentāli svarīgām lietām. Pirmkārt, Eiropola devis būtiski ieguldījumu, lai pārvaldītu informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem Eiropas Savienībā, un tāpat otrs mērķis ir eh, sniegt maksimālu operatīvo atbalstu dalību valstī. Cienījami kolēģi, gribētu nedaudz uh, eh, dod ieskatu savās pārdomās, kā labāk panākt šos mērķus informācijas pārvaldības jomā, lai varētu nodrošināt iekšējo drošību Uzticības radīšana starp iesaistītajām pusēm un datu drošības nodrošināšana un starp savietojamības nodrošināšana paliek kā galvenās darba jomas. Jaunā Euro, Europola regula dod Europolam iespējas stiprināt savu lomu kā centrālajam punktam, pārvaldot ar noziedzīgiem nodarījumiem saistīto informāciju, nodrošinot arī integrētu datu pārvaldību. Tieši nolūks un nepieciešamība definēs šo datu iespējamo izmantošanu. Tas uzlabos efektivitāti un arī datu apstrādes ātrumu. Eiropas Savienības par būtiskus soļus, lai nodrošinātu Eiropolam plašāku un labāku piekļuvi attiecīgajām Eiropas Savienības datubāzēm, eh, ieskaitot arī veidojamo iebraukšanas izbraukšanas sistēmu un Eirodak. E, Igaunijas prezidentūrā viens no svarīgākajiem mērķiem ir eh, veicināt labāku esošo datu izmantošanu visās eh, Eiropas Savienības sistēmās un tāpat arī savstarpējas savietojumības nodrošināšanu starp sistēmām. Es gribētu uzteikt Eiropolu par eh, tā jau veiktiem centieniem, lai nodrošinātu šo starpsavietojumību. Tāpat domāju, ka visas augstā līmeņa ekspertu grupas rekomendācijas par eh, starpsavietojumību tās joprojām ir būtisks. Eiropolam vajadzētu dubultot savus centienus, lai pilnībā varētu izmantot savas eh, esošās piekļūšanas tiesības, eh, konsultēšanās nolūkiem, dažādām sistēmām, SIS, VIS un arī Eirodak. Tāpat mums arī jāmeklē iespējas un jānodrošina sinerģijas starp Eiropolu datiem un citām sistēmām, īpaši SIS sistēmu. Un mums jāturpina novērtēt to, cik eh, tehniski iespējams būtu iekļaut Eiropola datus jaunos eh, starpsavietojamības risinājumos. Eiropols kan arī dot mm, pievienoto vērtību, nodrošinot dažādas informācijas eh, starpsavienojumus un plūsmas, kas nepieciešama, lai cīnītos pret terorismu, migrantu un nelegālu pārvadāšanu un citiem no, nopietniem noziegumiem. Tā piemēram, ETS priekšlikums arī mm, paredz Eiropolam svarīgu lomu, nodrošinot eh, drošības pārbaudas ceļotājiem, kuriem nav nepieciešama vīza. Protams, ir nepieciešams arī, lai dalībvalsts sistemātiski izmantotu uh, informāciju, tātad kopīgi ar Eiropolu. Atbalsta pakalpojumu, ko nodrošina Eiropols, Eiropas uh, Savienības iekšējai drošībai, var būt uh, tik labi, cik labs ir devums arī no dalībvalstu iestādēm. Mm. Dāmas un kungi, gribētu vēl pievienot dažas domas eh, par Eiropolu otro strateģisko mērķu, un tas ir nodrošināt labāku operatīvu atbalstu dalību valstī. 2017. gads ir svarīgs gads Eiropas Savienības politikas ciklam cīņai pret organizēto un starptautisko noziedzību. Eiropas Savienības politikas cikls eh, ļauj galvenos izaicinājumus eh, koordinēt struktūrētā veidā. Un sagatavošanās eh, jaunam ciklam šobrīd ļoti aktīvi notiek sadarbībā ar dalību valstīm. Padome ir apstiprinājusi šīs prioritārās noziedzības jomas, mm, to jau apstiprināja mājā, un izgaismo šo nepieciešamību nodrošināt uh, tādu vienotu sadarbību, iesaistot dažādas prioritātes, cīnoties pret uh, kriminālu darbību finansēšanu, naudas uh, līdzekļu mm, nelikumīgu legalizāciju un citas noziedzības formas. Padome ir uzsvērusi, ka nepieciešams intensificēt un uzlabot sadarbību ar trešajām valstīm. Jāsadarbojas ar ļoti svarīgām izcelsmes un tranzītu valstīm, tad skatoties, protams, kādas ir attiecīgās noziedzības apkarošanas prioritātes, un jāsadarbojas ar attiecīgām starptautiskām organizācijām. Domāju, ka tas ir izšķiroši svarīgi, lai sasniegtu nepieciešamos rezultātus, mums jāturpina uh, Um, vest sarunas par operatīviem sadarbības līgumiem ar galvenajiem partneriem, partneru valstīm. Padomi ir uzsvērus, cik svarīgi ir saglabāt arī zinām elastības uh, līmeni, lai varētu uh, rēģēt uz negaidītiem jauniem Eiropas Savienības iekšējās drošības draudiem. Visaptvaroša un uz nākotni vērsta analīze par uh, noziedzību un terorismu Eiropas Savienībā ir viens no galvenajiem Eiropa uzdevumiem. Mums maksimāli vajadzētu izmantot Uh, labās uh, strateģiskās um, analīzes iespējas, ko nodrošina Eiropols. Cienījamie kolēģi, Eiropola uh, misija ir stiprināt dalību valstis cīņā pret dažādām organizētās noziedzības un terorismu formām, lai pildītu šo misiju dalībvalstīm ir jādod skaidrs eh, vadlīnijas par eh, to vajadzībām un arī par to, ko tās sagaida. Un Eiropolam ir arī jāsaglabā elastība, lai varētu pielāgot savus operatīvos produktus un eh, pakalpojumus atbilstoši šīm vajadzībām. Tā nolūkams ir nepieciešams labs dialogs un nepārtraukta rezultātu izvērtēšana. Es ceru, ka mūsu diskusijas šodien Uh, būs ieguldījums šo mērķu sasniegšanai. Noslēgumā gribētu paust uh, uh, prieku, ka pārvaldības padome ir izvēlējusies vairākus spēcīgus kandidātus Eiropola jaunā direktora amatam. Pavisam tuvā nākotnē nāksies pieņemt svarīgus lēmumus. Esmu pārliecināts, ka mēs vislabākajā veidā izmantosim eh, jaunās, eh, caurskatāmās un eh, visas puses ietvarošās atlases procedūras. Paldies, un es vēlu jums visu to labāko. Muchas gracias, señor Ambel, señor ministro. Ahora vamos a dar la palabra a, al comisario Julian King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 Uh, I'm sorry I can't be there. Es uh, atvainojos, ka nevaru būt personīgi klāt, bet esmu pateicīgs par šo iespēju izteikt dažas domas uh, par Eiropolu kopīgo parlamentāru uzraudzības grupu. Iekšējā drošība uh, saglabājas valsts iekšējais jautājums, bet mēs arvien vairāk saprotam, cik aktīvu lomu Eiropas Savienībai vajadzētu spēlēt un cik svarīgu lomu tā spēlē, lai palīdzētu nacionālām iestādēm. Uh, Eh, visi šie draudi drošībai, tiem nav robežu, tie ir kopīgi draudi, un mēs esam spēcīgāki tad, kad mēs kopīgi stājamies pretīm šiem draudiem. Pozitīvi vērtēja to, ka dalībvalsts atzīst Eiropolu iespējamo lomu un izmanto Eiropolu arvien vairāk. Eiropola pretterorismu centrs var sniegt operatīvo atbalstu dalībvalstīm, veicot izmeklēšanas, kā piemēram pēc uzbrukumiem Parīzē vai Briselē. Eiropols ir nodemonstrējis, ka tas var izmantot operatīvos datus un finansiāls uh, um, iespējas, lai veidot šo kopainu par teroristisko teroristu tīklu, un dalība valsts jau to ir novērtējuši kā tiešām noderīgu. Eiropolam ir svarīga loma Eh, ziņojot par eh, informāciju online eh, režīmā, kur, teiksim, ir kaut kāds terorismu darbības veicinošs saturs. Tāpat arī mm, Eiropalam ir svarīga loma kibernoziedzības apkarošanā. Kiberdraudiem atkal tiem nav nacionālās robežas. Vonakrāju uzbrukums, piemēram, šogad skāra 150 valsts pasaulē. Eiropalu mm, kibernoziedzības centrs palīdzēja vairākām dalībvalstīm reaģēt uz šo uzbrukumu un uh, Pastāv arī citas izspiedēja programma un citas eh, kibernoziedzības formas. Eiropola loma ir nodrošināt, lai resursi tiktu izmantot arvien atbildīgākā veidā. Tātad jaunā Eiropola regula dod lielāks pilnvaras Eiropas parlamentam un arī pirmo reizi nacionāliem parlamentiem uzraudzīt uh, un kontrolēt Eiropola darbību. Jūsu uzraudzība palīdzēs uzlabot uh, caurskatāmību Eiropola darbam, stiprinās tā atbildīgumu un leģitimitāti jūs uh, varēsiet dot tādu politisku līmeņa vadību Eiropolu darbam, uzraudzīt Eiropolu darbu, izvērtējot arī ietekmus tiesībām, brīvībām un datu aizsardzību. Jūsu uzraudzībā vajadzētu palīdzēt Eiropolam, savukārt palīdzēt nacionālām iestādēm, lai risinātu vissvarīgākos eh, eh, draudz drošībai. Vēl jums visu šo labāko īstenojot šo lomu, uzraudzību un kontroli, un ceru, ka mūsu sadarbība labi turpināsies arī nākotnē. Paldies, paldies par jūsu iesaistību visā. Bueno, gracias al comisario. Y antes de empezar. Paldies eh, komisāra kungam, un pirms mēs uzsāksim debates par 51. pantu, mums nepieciešams izdarīt nelielu izmaiņu šeit eh, pie galda priekšā. Eh, Paroka kungs un Butarelī kungs, gribētu jūs aicināt nākt šeit priekšā pie prezidija, grib pateikties ministra kungam par viņu ļoti interesanto uzrunu. Paldies jums, ministra kungs! Monsieur Butarelli ir là? Butarelli kungs ir klāt? Nē. Eh, gracias. En tanto viene el señor. Paldies. Kamēr eh, gaidam Butarelli kungu, viņš ir ceļā, viņš ir Eiropas datu aizsardzības uzraugs. Eh, gaidīsim viņa ierašanos, bet eh, turpināsim turpmāku sarunu par 51. pāntu, par kompetencijām, tātad par šo juridisko pamatu pirmām kārtām. Um, skatoties 88. pantā līgumā par Eiropas Savienību, mēs redzam, ka divas puses nodrošina šo darbu Eiropas parlaments no vienas puses, un tātad tas ir līdz likumdevējs uh, kopā ar padomi un nacionālajie valstu parlamenti. Nacionāliem parlamentiem uh, nevar būt vēl svarīgāka loma Tas saistās arī ar 51. pantu, kur ir noteikts, ka Eiropas parlaments un Nacionālā parlamenta kopīgi nosaka kopīgās uzraudzības grupas darbības nosacījums atbilstoši tam, kas ir pirmā protokola 9. pantā. Un, lai to sasniegtu, un lai arī rastu vienošanos savā vidū par pamata jautājumiem, ar ko saskaras kopīga uzraudzības grupa, nozīmējot eh, locekļus, eh, pārstāvi skaitu, tāpat izvēloties priekšsēdētāju, kur notiek sanāksmes, cik sanāksmes notiek. Tā tad tika izsūtīta aptaujas anketa visiem dalībvalstu parlamentiem un eh, kamerām, un tas notika septembrī pagājušā gadā. 20 piecas dalībvalsts un Eiropas parlaments eh, atbildējuši šo eh, anketu un Slovākija, Luksemburga, Igaunija un eh, Eiropas parlaments un es arī kā sarunvedējs, tātad mēs kopīgi izstrādājām priekšlikumu, ko apstiprināja Eiropas Savienības pārstāvi 28. aprīlī Bratislavā. Un tātad tas dokuments tagad ir pamats, tad sākām darbu pie noteikumiem, saņēmām grozījumus no astoņām valstīm. Runāsim arī par šiem grozījumiem. Tas būs mūsu darba kārtības nākošais jautājums un cerams, ka varēsim apstiprināt šo reglamentu ar vienprātību. Cerams, ka tas notiks rīt. kopīgās parlamentārās grupas dibināšanas sanāksmes beigās. Politiskā uzraudzība pār Eiropolu tā tiks veikta uzaicinot eh, dažādus eh, pārstāvis. Pirmām kārtām eh, menedžmentu valdes pārstāvis, tas ir Marknakungs šodien, kurš eh, arī ir klāt. Kā jūs zinat, šī valde sastāv no katras dalība valsts, eh, tātad viena pārstāvi un Eiropas komisijas pārstāvi. Un viens eh, šīs grupas loceklis arī kā novērotājs varēs piedalīties atbilstoši tam, kas būs noteikts mūsu pašu reglamentā. Izpildirektors redz, ka viņš ir tur aizmugurē, un mums uh, būs arī tā iespēja uzklausīt viņu vēlāk. Tāpat arī trīs uh, vietnieki un trīs uh, direktori. Tātad visi viņi varēs piedalīties kopīgajā parlamentārajā uzraudzības grupā, sakojot mūsu ielūgumam, un e, tas attieksies uz dažādām darbībām, arī budžeta jautājumiem. Kā jūs zinat, Eiropas e, parlaments ir e, budžeta lēmēja iestāde. Tāpat arī struktūrāli organizatoriskie jautājumi tiks pārunāti, tāpat ir jaunu specializētu centru izveidošanas iespējas, kā tas jau bija šo Eiropolu pretterorismu centru un kibernoziedzības centru Eiropas datu, aizsarg, datu aizsargs, aizsardzības uzraugs arī piedalīsies. Nezinu, vai viņš ir ieradies, bet katrā ziņā viņš pastāstīs par savu atbildības jomu, tad, kad viņš ieradīsies, un cerams, ka viņš ieradīsies uh, pie mums vismaz reizi gadā, lai pārunātu vispārīgs jautājums saistībā ar eh, atsevišķu individuālu datu aizsardzību saistībā ar fizisku personu tiesībām un brīvībām, tātad saistībā ar Eiropolu darbībām. Domāju, ka būs eh, ļoti noderīgi uz dzirdēt, kā viņš eh, attīsta, virza tālāk savu jauno lomu, jo kopš 1. Eh, māja 2017. gadā viņam ir piešķirtas arī jaunas kompetences. Eh, viss eh, par šīm kompetencēm datu uzraugam ir noteikts 43. pantā. Tāpat arī uh, mēs gribētu saņemt informāciju par daudzgadu darba programmu, programmu Eiropolā. Tas ir 12.4 pants uh, reglamentā, un to mēs aplūkosim rīt no rīta. Uh, tāpat mums ir tiesības uzaicināt arī citus cilvēkus, uh, ko mēs uh, uzskatām par ļoti būtiskiem, un tā rezultātā Eiropols uh, nosūtīs arī uh, šai uzraudzības uh, komitejai attiecīgs dokuments. Tātad dažādas riska eh, novērtējums, strateģisks ziņojums un uh, eh, vērtējumi par situāciju, tāpat arī attiecībā uz Eiropola darbības mērķiem un eh, pētījumu un novērtējumu rezultātus. Tātad dažādiem pētījumiem, ko veic Eiropols. Un papildus tam mēs saņemsim arī administratīvās vienošanās, kādas ir noslēgtas. Tāpat arī daudz gadu programmu un ikgadējo Eiropola darba programmu ikgadējo eh, darbības ziņojumu, konsolidēto versiju, tāpat eh, saņemsim arī novērtēšanas ziņojumu, ko izstrāda Eiropas komisija. Eh, papildus tam mēs varēsim pieprasīt arī citus atbilstīgus dokumentus, ja mūsu kopīga uzraudzības grupa to uzskatīs par nepieciešamu. Un Noslēgumā mēs eh, izstrādāsim ziņojumu par šo uzraudzību un eh, politisko kontroli. Noslēgumā eh, gribētu teikt, ka uzskatu, ka pants, kas nosaka mūsu kontrolas un uzraudzības iespējas, ir pilnīgs un ļoti atbilstošs, bet mums nevajadzētu pārcensties šī panta tvēruma interpretēšanā, jo pirmkārt un galvenokārt Mums nevajadzētu darīt neko tādu, kas grauj ļoti vērtīgo un efektīvo darbu, ko jau dara Eiropols. Mums nepieciešams nospraust tādu atbilstošu operatīvu mehānismu, kas nodrošinās um, Eiropas uh, pilsoņu uzticību Eiropolam. Un vēl gribētu teikt, ka Eh, tātad gribētu runāt par drošības pārskatu Eiropas Savienībā. Komisija to prezentēja aprīlī pēc 15 novērtējuma mēnešiem, un tur bija rakstīts, ka Eiropols ļoti skaidri demonstrējas, ka tas nodrošina būtisku eh, pievienoto vērtību. Aģentūrai ir laba kapacitāte pielāgot savus struktūras jauniem draudiem, un viņi ierosina jaunus instrumentus. Un uh, spēja atbalstīt eh, dalību valstu drošības eh, spēkus iedarbīgā un efektīvā veidā. Priekšsēdētāji, eh, tagad došu vārdu līdz priekšsēdētāju kungam. Suur täna, suur tänu härra Dias de Merale huvitava ja ülevaatliku ettekande eest. Paldies par ļoti interesantu un detalizēto pārskatu turpināsim pēc pie, atbilstoši 51. Pirmajam pantam Eiropola regulā mēs esam uzaicinājuši Eiropas datu aizsardzības uzraugu un um, Eiropola valdes uh, viceprezidentu. Bet uh, pirms sākam diskusiju, es gribētu paskaidrot, kā tā notiks. Vispirms, kā parasti vārds tiks dots diviem eh, valstu parlamentu deputātiem un vienam Eiroparlamentu deputātam līdz tam brīdim, kamēr visi runātāji būs izteikušies. Tātad eh, tie, kas grib izteikties, lūdzu aizpildiet runātāju kartes un tad eh, nododiet tās mūsu darbiniekiem, kas šīs kartes nodos mums un pieteikumi tiks reģistrēti saņemšanas kārtībā. Es gribētu arī paskaidrot, ka eh, šie noteikumi attiecas gan uz Nacionālo parlamentu, gan uz Eiroparlamenta deputātiem. Es eh, iesaku runāt eh, neilgāk par divām minūtēm katram, bet ņemot vērā runātāju skaitu, varētu būt tā, ka mums būs jāsamazina šis e, laiks, lai visi paspētu izteikties. Tagad došu vārdu Eiropolu e, valdes e, priekšsēdētāju vietniekam desmit minūtes, lūdzu. Mēģināšu iekļauties laikā. Dāmas un kungi, dārgie draugi un kolēģi, kā Eiropola eh, vadības eh, priekšsēdētājiem. Eh, man ir tas gods uzrunāt Eiroparlamenta un valstu parlamenta deputātus šajā kopīgajā parlamentārās uzraudzības grupas sanāksmē. Un es arī gribētu apsveikt sadarbību ar parlamenta Eh, grupu un arī eh, gribētu pateikties Raivo Aika kungam par eh, ielūgumu šo sēdi. Mēs ceram tālāk uz sadarbību ar kopīgo parlamentārās uzraudzības grupu, un šī būs jauna nodaļa Eiropola 20 gadu vēsturē. Es gribētu izteikt um, trīs komentārus savā ievadrunā. Pirmais ir par drošības uh, kontekstu. Mēs dzīvojam laikā, kad uh, dalību valstīm un savienībai ir agrāk nebijušas drošības problēmas, uh, ieskaitot migrantu krīzi un terorismu. Un eh, terorismam ir eh, pārobežu raksturs un Eiropas mērogs. Mūsu eh, iekšējo drošību ietekmē gan ģeopolitiskā situācija, gan organizētais noziegu, organizētā noziedzība un terorisms. Situācija kaimiņos, piemēram, Lībijā un Sīrijā turpinās ietekmēt gan noziedzības situāciju, gan terorismu. Un konflikti un nabadzība ir galvenais iemesls, kāpēc migranti ceļo uz Eiropas Savienību. Bez tam mūsu dienvidos un kaimiņos un austrumu kaimiņu valstīs ir nestabilitāte, ko izmanto noziedznieki, pārvadā nelegālos migrantus, ir ieroču kontrabanda un arī aktivizējas džihadisti. Uh, Ir vēl arī citi e, notikumi, kas e, at, nosaka organizētās noziedzības un terorismu darbību Eiropas Savienībā, un tie ir informācijas tehnoloģijas. Dalību valstu tiesība aizsardzības e, iestādes paliek pirmā līnija cīņā pret šiem draudiem, un mēs zinām, ka valstu uh, drošībai ir jāpaliek tikai valstu eh, atbildībā. Tomēr, lai mēs varētu efektīvi reaģēt uz draudiem, reakcijai ir jābūt eh, arī pārobežu eh, rakstura un koordinētai. Dalība valstīm ir jāiegulda savi pūliņi kolektīvajā drošībā. Un ir jāatceras, ka vienoti mēs esam stiprāki, bet sašķelti mēs kļūstam vājāki. Tātad eh, pirmkārt eh, sadarbība Eiropas mērogā tiešām uzlabo eh, dalību valstu drošības situāciju trijos svarīgākajos jautājumos - cīņa pret terorismu un radikalizāciju, cīņa pret organizēto noziedzību un kibernoziedzību. Šeit Eiropolam ir ļoti liela nozīme, un tas ir arī redzams eh, no tā fakta, ka Eiropola informācija ir ļoti pieprasītā dalību valstu rīkotajā izmeklēšanā. Tiešām tiesību eh, aizsardzības eh, iestādes var saņemt vērtīgu informāciju no Eiropola, kas paliek Eiropola galvenā darbība. Šis gads ir eh, ļoti būtisks Eiropolam, eh, pateicoties kiberdrošības centram, kas ir izveidots 13. gadā. Eh, nākamajā, tad pagājušā gadā tika izveidots arī centrs ciņā pret organizēto noziedzību un tiek rīkotas arī pārbaudes migrantiem. Um, ir piešķirti papildus resursi, ņemot vērā jaunos Eiropola izdevumus, ieskaitot arī tos, kas seko no e, īstenošanas plāna. Mēs priecājamies par Eiropas parlamentu atbalstu. E, tomēr drošības e, problēma raksturs prasa iet vēl tālāk. Mēs mēģinām uzlabot savus datu aizsardzības struktūras um, un strādājam pie tā, lai dotu vērtīgu analītisku informāciju dalību valstīm. Ir jānostiprina e, Eiropola centrālā loma kā informācijas apmaiņas un sadarbības centram. Mēs paļaujamies uz Eiropas parlamentu un kopīgā parlamentārās uzraudzības grupu, lai atbalstītu Eiropolu kā mēs varam strādāt kopā. 88. pāns līgumā par Eiropas Savienības eh, darbību paredz, ka Eiropas parlaments kopā ar valstu parlamentiem uzraugā Eiropolu darbību. Eiropola regula uzsver, ka ir eh, jāvienkāršo procedūras un jāpadara tās efektīvākas. Ir arī jāuzlabo Eiropola eh, pārskatāmība eh, kontaktos ar eh, pilsoņiem un arī atbildība. Parlamentārās uzraudzības grupa ir ļoti svarīga šajos uzdevumos. Europol turpinās strādāt pie tā, lai Um, veidotu konstruktīvas attiecības ar grupu. Un nu, mēs redzam grupas uh, lomu um, kā vērtīgu atbalstu mūsu pašu darbībai. Mums visiem ir uh, sava uh, loma, lai Eiropola regula tiktu veiksmīgi ieviesta. Eiropola regula nosaka atšķirību starp efektīvu uh, Eiropola uzraudzību, kas ir dalībvalstu pienākums, un eh, arī ar to nodarbojas komisijas eh, pārstāvis mūsu valdē, un no otras puses Eiropola tiek uzraudzīts eh, arī gan Eiropas parlamentā, gan valstu parlamentos. Un Eiropola darbība ir jāuzrauga neatkarīgai iestādēji Regula neparedz eh, Eiroparlamenta deputātu piedalīšanos eh, valdē, bet eh, ir iespējams, kā mm, uzraudzības grupas pārstāvji var piedalīties diskusijās. Nu, faktiski var piedalīties jebkura persona, kuras viedoklis ir svarīgs. Tātad arī parlamentārās uzraudzības grupas pārstāvji var piedalīties kā nebalsojoši novērotāji, un tāpēc es gribētu eh, aicināt eh, Pilsoņu brīvību komitejas eh, priekšsēdētāju un arī uzraudzības grupas priekšsēdētāju pēc iespējas ātrāk piedalīties mūsu sanāksmēs, ja iespējams, tad nākamajā mūsu valdes sanāksmē 13. decembrī. Um, es um, arī uh, apņemos piedalīties parlamentārās grupas uzraudzības uh, pasākumos, uh, kā to nosaka regula, un arī Mēs eh, sadarbosimies ar parlamentu, ņemot vērā to, ka mūsu informācijai ir konfidenciāls raksturs. Mūsu iepriekšējā sanāksmē pirms nedēļas eh, mēs eh, pieņēmām vairākus noteikumus pārskatāmības uzlabošanai, kas papildina pagājušā gada decembrī pieņemtos noteikumus. te ir pievērsta uzmanība eh, noskaidrošanai, vai ir vai nav interešu konflikti eh, amatpersonām un arī tiek nodrošināta pieeja dokumentiem. Pārskatāmība ir ļoti eh, svarīga, protams, ņemot vērā arī dāta aizsardzības likumus Nu, es esmu pārliecināts, ka e, mums ir izveidota uzraudzības un kontrolas sistēma, e, kas ļaus uzraudzīt e, Eiropolu, nosakot pareizo līdzsvaru starp parlamenta kontroli un tiesība aizsardzības efektivitāti. Un kā jau parlaments uzsvēra agrāk, ir jāizvairas, eh, nu, jāizvairās no riska, eh, ka varētu um, rāsties varbūt pārāk liels sloks, vai arī dažas eh, valstis mēģinātu sadarboties divpusēji, neizmantojot šo kopīgo sistēmu Nu, es gribētu aicināt uz uh, kopīgu sadarbību, jo tā mm, uzlabo rezultātus. Un ir arī svarīgi, lai uh, tiesība aizsardzības iestādes piedalītos uh, brīvības un tiesību veicināšanā Eiropas Savienībā. Un beidzot, ko es uzskatu par Igaunijas prezidentūras prioritātēm, tātad līdz 21. decembrim pirmkārt ir pēc iespējas labāk jāizmanto regulas piedāvātās iespējas, kas attiecas uz informācijas vadību. Dati tiek uh, iegūti ļoti lielos uh, apjomos ar vien pieaugušos, un um, tiesība aizsardzības iestādēm ir jāpalielina ātrums, ar kuru notiek informācijas apmaiņa. Tas ir svarīgi, lai cīnītos uh, pret uh, starptautisko noziedzību un izjauktu teroristu sazvērestības. Un uh, ir svarīgi ievērot datu aizsardzības noteikumus arī tiesība aizsardzības kontekstā. Eiropola datu aizsardzības noteikumiem ir jābūt autonomiem un eh, saskaņā ar citiem datu aizsardzības instrumentiem, kas tiek lietoti policijas sadarbībā Eiropas Savienībā. Eh, valde jau eh, ražīgi sadarbojas ar datu aizsardzības uzraugu, tātad būtu ar Elīkungs runāja valdes sanāksmē ir eh, arī jāpārliecinās, eh, lai esošās eh, iniciatīvas būtu spējīgas turpināties un lai tās radītu pievienoto vērtību. Un arī ir jāgatavojas jauniem iespējamiem izaicinājumiem. Tālāk mums ir jāpieno spēki ļoti sarežģītā vidē, Nu, mūsu nolūks, kā mēs eh, to pašu redzam, tātad valdes nolūks ir dot eh, strateģisko vadību Eiropolam un darboties eh, padomes un parlamenta uzraudzībā. Valdē ir svarīgi pārliecināties, ka Eiropola turpina darboties tik veiksmīgi kā līdz šim. Un, um, um, valdes uh, stiprā puse ir uh, spēja atrast līdzsvaru starp uh, politiskajām prioritātēm un uh, vajadzībām, kādas ir tiesība aizsardzības uh, iestādēm. Valdē ir jāturpina nodrošināt informācijas apmaiņu un arī veicināt sadarbību starp dažādiem lēmumu pieņemšanas līmeņiem. To var panākt ar dialogu starp dažādām interešu grupām, arī kopīgo parlamentārās uzraudzības grupu. Es gribētu uzsvērt, ka valdes loma būtu pārliecināties, eh, ka Eiropola turpinā sniegt palīdzību dalību valstu policijai. Mēs eh, redzam, ka eh, mums ir jānodrošina stabilitāte Eiropā vidē, kas eh, prasa strauji mainīt darbības eh, veidus reizēm. Paldies! Eh, suur tänu, härra Pärkna ja nüüd on meil. Paldies! Un tagad Nākamais runātājs ir Giovanni Botarelli, Eiropas datu aizsardzības uh, uzraugs. Eh, lūdzu, desmit minūtes jums. Yeah, Mr. Yes, Demera, yeah, Mr. Ag, uh, honorable members of the European. Um, labdien, um, deputātu um, kungi, man ir uh, pienākums, un es esmu lepns arī um, piedalīties šajā pirmajā kopīgās eh, parlamentārās uzraudzības grupas sanāksmē. Kā jūs visi zināt, eh, Lisabonas eh, līgums pārveidoja sadarbību kriminālu tiesiskos jautājumos, kas tagad ir ļoti svarīga. Arī kopā ar Eiropas tiesu ir noteikti pamatiesību hartas eh, nozīme un arī juridiskais pamats eh, spēcīgākam datu aizsardzības likumam Eiropas Savienības mērogā. Um, un arī eh, policija un tiesas sadarbojas krimināla tiesību jautājumos. Mana iestāde, datu aizsardzības uzraugs, ir gatava turpināt sniegt palīdzību un pārliecināties, ka Eiropola darbības, tāpat kā arī eh, citu aģentūru, piemēram, Eurojust un eh, Eiropas eh, prokuratūra, pilnīgi ievēro cilvēktiesības, kurās svarīgi ir arī datu aizsardzība. Eiropol, kā jūs jau minējāt iepriekš, nosaka Eiropol eh, ievērot eh, Lisabonas līguma prasības, un eh, katram ir jānodrošina, ka katrai personai ir tiesības iesniegt sūdzības mums neatkarīgai datu aizsardzības iestādē, un savukārt mūsu lēmumus pārskata tiesa. No 1. māja tātad datu aizsardzības uzraugs uzrauga arī Eiropola. Daži vārdi par galvenajām atšķirībām starp iepriekšējo uzraudzības eh, režīmu. Tātad tajā laikā bija, agrāk bija kopīgs uzraudzības eh, mehānisms eh, no dalību valstu pārstāvjiem. Tātad, kas ir tagad mainījies? Tagad mums ir tiešām neatkarīgs uzraugs ar um, pilnvarām, kas ir paredzētas hartas 8. pantā, un mūsu uh, lēmumi arī var tikt skatīti Eiropas tiesā. Un datu aizsardzības uzraugs ir atbildīgs arī politiski, tāpēc es arī šeit piedalos. Bet mēs neesam vienīgais uzraugs. Uh, Arī mm, dalību valstu datu aizsardzības iestādes turpina sadarboties ar maldi, kas ir izveidota. Nu, 14. jūnijā notika sanāksme, un datu aizsardzības uzraugs ir uh, arī uh, atbildīgs par sekretariāta nodrošināšanu. Un Ehm, arī Eiropas parlaments kopā ar valstu parlamentiem politiski uzraudzīs Eiropolu. Eh, Kāda ir mūsu loma šajā jaunajā vidē? Eh, pirmkārt, mēs eh, pilnīgi apzināmies, ka ir jāpanāk līdzsvars starp drošību un privāto dzīvi, ņemot vērā datu aizsardzības specifiku. Pēc mūsu domām droša un atklāta Eiropa var būt eh, reāli tikai tad, ja mēs eh, varam nodrošināt divus priekšnoteikumus. Pirmkārt, ir jābūt efektīvai cīņai pret eh, noziegumu, noziedzību, kas arvien vairāk iegūst pārrobežu raksturu, un no otras puses ir jāaizsargā cilvēku tiesības un brīvības. Tātad citēšu komisāru Timermanu kurš eh, teica, ka datu aizsardzību ir ļoti viegli izveidot nepareizi, bet datu aizsardzībai ir jābūt pareizai. Un mums ir jāsakārto mūsu datu aizsardzības režīms. Tas nav viegli, bet tas ir jāizdara. Nu, šajā perspektīvā mēs esam gatavi eh, mehānismus eh, veidot atbilstoši uh, tiesība aizsardzības eh, iestāžu prasībām, un eh, mēs gatavojamies jauniem darbiem, esam eh, paredzējuši resursus, lai efektīvi uzraudzītu Eiropolu darbību, un arī esam gatavi dot padomus Eiropolu un tām visām interešu grupām, kuras ir ieinteresētas Eiropola darbībā. Uh, Mēs esam izveidojuši īpašu grupu sadarbībā ar Eiropolu, un eh, šī grupa sadarbojas arī ar eh, citām datu uzraudzības iestādes nodaļām, lai nodrošinātu, ka eh, visa politika ir saskaņota. Un izpildot savu jauno lomu kā uzraugs, mēs savos eh, pēdēj, pēdējos piecos mēnešos pēc Eiropola regulas stāšanās spēkā esam jau izpildījuši vairākus eh, uzdevumus, uzklausījuši eh, sūdzības no personām, kuras uzskata, ka viņu personas dati ir ļaunprātīgi izmantot Eiropolā. Nu, mēs arī dodam Eiropolam uh, padomas par datu lietošanu un arī gatavojam pārbaudi, kas notiks decembrī kopā ar valstu datu aizsardzības iestādēm. Es varētu pastāstīt eh, tālāk, kādai būtu jābūt datu aizsardzībai praksē. Tātad. Tā, eh, Mēs e, sadarbojamies ar Hāgu, kas ir trīs stundu brauciena attālumā, un arī ar manu biroju, e, arī mans birojs e, Rūmontojer ielā Briselē piedalās šajā darbā. Es gribētu jums paskaidrot tālāk par datu aizsardzību un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Um, pašlaik es runāšu par eh, trim svarīgākiem elementiem, nu atvainojiet, kā eh, lietošu tādu profesionālo žargonu. Pirmkārt, eh, atbildība, mm, tagad Eiropola ir pilnīgi atbildīga kā starptautiska organizācija un datu aizsardzības uzraugs arī lietos atbildības principu, kas ir pamatā mūsu darbībai un eh, tiek lietots gan valstu, gan arī Eiropas līmenī. Un tas nozīmē, ka ir eh, jānosāk iespējamie riski un Eiropol, kā arī citiem datu eh, uzraugiem ir jānodrošina dokumentācija datu apstrādē, lai veicinātu kontroli par politiku un datu plūsmām. Uh, Tas nozīmē, ka ir jābūt arī informācijas eh, tehnoloģijām, ko lieto vietējās eh, datu aizsardzības iestādes. Ir vajadzīgs eh, riska vērtējums, tad ir labāk jāizvērtē riski, kas pastāv datu subjektam un jāizvērtē arī ietekme konsultējoties ar uzraudzības iestādi, uh, pirms sākt datu apstrādes, kas ir īpaši riskantas attiecībā uz cilvēku brīvībām un tiesībām. Mēs uzskatām, ka Eiropol e, ir e, jāizpild visi šie pienākumi. Mēs sadarbojamies arī ar Eiropol datu aizsardzības pārstāvi, un es gribētu norādīt, ka vietējām datu aizsardzības uzraugam, jeb datu aizsardzības eh, funkcijai arī ir svarīga loma, lai noteiktu riskus. Un jāpiedalās visos jaunos projektos, lai nodrošinātu datu aizsardzību. Un arī datu aizsardzības funkcija ir mūsu un arī mūsu pilsoņu eh, pirmais kontaktpunkts. Tātad Europol datu aizsardzības speciālistei nodrošina vislabāko sadarbību starp mums un Europolu. Sadarbībā ar valstu datu uzraudzības iestādēm mēs strādājam vai no divpusēji izskatot sūdzības, vai arī daudzpusēji um, minot, runājot par šo sadarbību valdi, kuru es jau uh, pieminēju mums ir iespēja izvēlēt jauno eh, vadību un eh, arī pieņemt eh, procedūras noteikumus. Nu, šis sadarbības gars ir arī ņemts vērā, rīkojot pārbaudas, tad pirmā notiks nākamajā nedēļā. Mēs strādājam arī pie jaunas uzraudzības politikas, lai ņemtu labāk vērā tos izaicinājumus, kas pastāv jaunajā likumdošanas vidē. Mēs saprotam, ka Eiropolam ir strauji jāpiemērojas un jābūt eh, tehnoloģisko inovāciju priekšgalā. Un būtu jāatceras, ka arī noziedzība vienmēr eh, ievieš ar vien jaunus eh, IT mehānismus, ar vien spēcīgākus. Bet eh, tāpēc mums ir savukārt jāvēršas pret šiem noziedzniekiem, bet tehnoloģijām ir jābūt neitrālām, tātad nu, mēs nedrīkstam ciest tikai no kaut kādas vienas eh, tehnoloģijas. Nu, ko nozīmē godīga un likumīga personas datu apstrāde? Tas ir izaicinājums, kas eh, arī prasa datu pārbaudes un revīzijas, kur ir vajadzīgs. Un beidzot, ko mēs darām Eh, ko mēs darījām pēdējos piecos mēnešos. Eh, mūsu eh, valdē darbojas ne tikai juristi, bet arī datu mm, aizsardzības speciālisti, un mēs regulāri tiekamies ar Europol datu aizsardzības funkciju un arī uh, citām Eiropola nodaļām, strādājot eh, pie jautājumiem, kas mūs visus interesē. Pagaidām bija divas sanāksmes, tātad 10. jūlijā un 25. septembrī ir plānotas vēl citas. Piecos mēnešos ir divas sūdzības, tātad nu, viena ir noraidīta, otra tiek skatīta, un eh, arī eh, valsts datu aizsardzības iestāde eh, piedalās šajā darbā. Nu, pats svarīgākais, eh, mēs eh, pieņēmām vadlīnijas par Eiropas integrēto datu pārvaldību, nu, kas arī noteiks, kā praktiski tiek apstrādāti dati Eiropolā. Bija pagājušā nedēļā es piedalījos sanāksmē Eh, valdes sanāksmē, un mēs pieņemam, eh, pieņemam ka valde eh, strādā, lai ieviestu mūsu rekomendācijas. Tātad mēs atbildam par šo pirmo agrāk nebijušo atbildības principa lietošanu brīvības, drošības un tiesības, tiesību nozarē, nu tas ir tiešām jaunums, un mēs eh, mēģinām vadīt efektīvu datu aizsardzības eh, ieviešanu policijā un tiesā, eh, un ņemot vērā arī visu specifiku, kāda ir šai nozarei. Personas datu aizsardzība nav vienīgais, kas ir Eiropol jāņem vērā, bet tā ir daļa no Eiropas tiesiskās sistēmas. Un mums būtu jāsadarbojas ar jums un arī citām attiecīgajām iestādēm, um, lai veicinātu datu aizsardzību. Paldies par uzmanību! Bueno, muchas gracias, señor. Eh, Lielas paldies! Lielas paldies abiem runātājiem! Mēs e, uzklausījām gan valdes priekšsēdētāju teikto, gan arī Eiropas e, datu aizsardzības uzraugu. Tagad sāksim debates. Mēs ņemsim vērā to, kas ir pieņemts attiecībā uz 51. pāntu, dosim vārdu diviem deputātiem no nacionālajiem parlamentiem un vienam deputātam no Eiropas parlamenta. Un to mēs darīsim līdz viss runātājs saraksts tiks izsmelts. Un pēc tam mēs apspriedīsim reglamentu. Reglamentā ir tikai seši punkti. Šīs dokuments ir ļoti elastīgs un mēs esam ņēmuši vērā visus iesniegtos grozījumus. Tagad dodu vārdu Tīros Nikos no Kipras. Lūdzu, varat izteikties. Kur jūs sežat? Lūdzu. Γεια σας αγαπητοί συνάδελφοι. Οπωσδήποτε η προσοχή... Gadāmie kolēģi, patiešām Šodien mūsu pūliņi beidzot ir iegūši praktisko formātu. Eiropola uzraudzība ļaus mums stiprināt eh, cīņu pret noziedzību, neierobežojot eh, cilvēktiesības un pilsoņu brīvības. Es eh, vēlējos atsaukties uz valdes locekļa Parknes teikto. Es gribētu viņam jautāt, kā jūs sadarbosieties ar kopīgās parlamentārās uzraudzībās grupas eh, pārstāvjiem valdes sanāksmi ietveros. Jūs teicāt, ka tas tiks darīts tad, kad tas ir nepieciešami vai piemēroti. Vai jūs varētu precizēt, ko tas īsti nozīmēs? Kā tiks uzaicināti mūsu grupas pārstāvji uz valdes sanāksmēm? Lai pātrinātu debates, mēs a, uzklausīsim trīs jautājumus pirms tiks sniegtas atbildes. Lūdzu, vispirms mums pastāstiet, kam jūs adresējat savu jautājumu. Olgā Tīrē no Beļģijas senāta. Sēž šeit. Lielas paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlējos pateikties par ļoti labi sagatavoto informāciju attiecībā uz 51. pāntu. Bet es eh, vēlējos arī norādīt, ka dalību valstu parlamentāriešiem ir jāsaņem arī atbildes uz jautājumiem, kādi mums varētu rasties. Un, protams, mums ir ļoti būtiska arī caurdzamība. Tāpat arī mums ir jārūpējas par mūsu pilsoņu tiesībām, jo tās varētu ietekmēt mūsu pieņemtie lēmumi. Tātad mums ir jādodrošina, lai pilsoņiem netiktu nodarīts nekāds kaitējums. Jūs runājāt par līdzsvaru, kas ir jāpanāk starp mūsu pilsoņu tiesībām un efektivitāti. Gribu jums uzdot pavisam ātru jautājumu. Gribētu zināt, eh, kādi termiņi ir paredzēti kontrolei un kādā veidā šī kontrola tiks veikta, lai mēs varētu par to informēt eh, mūsu dalību valstu varas iestādes un nodrošināt arī, lai eh, tiek paredzēta visa vajadzīgā efektivitāte un uh, viss pārējais. Tātad es gribētu zināt, eh, kādus termiņus jūs eh, paredzēsiet eh, mūsu kontroļu veikšanai dalībvalstīs. Lielas paldies! Esam uzklausījuši divus deputātus, un tagad došu vārdu Činičī kundzei no Eiropas parlamentā. Paldies, priekšnādātāji, pateicos mūsu viesiem par viņu ievada uzrunām. Pavisam ātri gribētu izteikt komentāru. Esmu pārliecināta, ka uh, stingra un caurskatām regula ir nepieciešama, lai varētu stāties pretī pārobežu noziedzībai, nodrošinot uh, arī datu aizsardzību personām, kā jau to mm, teica, nepieciešams stiprināt Eiropas uh, pilsoņu uzticamību mūsu iestādēm. Un šai sakarībā gribētu uzdot uh, tiešu jautājumu Butarelli kungam. Uh, Eh, tas jau ir tik teikts un arī zinām, ka eh, notiek eh, pārobežu noziedznība, personu pārvadāšana, dažādi ārvalstu kaujinieki šķērso robežas, tā tad tas viss skar arī Eiropas Savienības valsts un mūsu robežas. Un uh, kā tad ir ar šīm sadarbības uh, līgumiem ar trešajām valstīm un kāda ietekme uz šīm sadarbības uh, formām būs šim jaunajam reglamentam? Kādā veidā saskaņosies tas viss ar šo datu aizsardzības regulējumu? tātad šīm valstīm un Eiropas standartiem. Tātad kāds varētu būt uh, šīs jaunās regulas ietek, ietekme uz uh, nolīgumiem ar trešajām valstīm? Paldies! Gracias, senora Činiči! Lielas paldies, Činičī kundzei! Kā jau es norādīju, tagad dosim iespēju izteikties mūsu viesiem. Valdes priekšādātājs un datu aizsardzības uzrauks. Viņam ir iespēja tagad atbildēt uh, trīs runātājiem. Es vēlētos eh, izteikties savā dzimtajā valodā. Lielas paldies par jautājumu, ko uzdeva Kipras pārstāvis. Mēģināšu pavisam īsi to izskaidrot. Kā jau es norādīju, Eiropola regulas 14. pāntā 4. punkts paredz, ka valde var aicināt cilvēkus piedalīties bez tiesībām balsot, ja viņu viedoklis ir būtisks diskusijās. Tā skaitā uh, tie var būt arī uh, kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas pārstāvji. Un šos pārstāvjus nozīmē pati parlamentārās uzraudzības grupa. Mēs uh, varam pieņemt lēmumus par dalībniekiem mūsu valdes sanāksmēs, mm, tādā elastīgā veidā, un mēs ceram, ka sadarbība ar šiem pārstāvjiem būs labā. Pēdējā oktobra sanāksmē valde apsprieda šo iespēju, un mēs vienojāmies, ka kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas pārstāvja dalība var būt noderīga, jo īpaši, ja ir runa par daudzgadu darbības programmu Eiropolam. Mēs arī vēlamies pēc iespējas drīzāk vest sarunas ar kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas abiem līdzpriekšādātājiem, lai saprastu, kas uh, grupai mū, visvairāk interesē mūsu sanāksmēs. Tad mēs arī varēsim vienoties par uh, precīzākām detaļām, kā šī dalība varētu noritēt. Bet, uh, protams, galvenokārt šeit ir runa par uh, tiesiskumu principiem, par uh, Eh, Eiropola eh, darba konfidencialitāti. Regulā jau ir uzskaitīti vairāki dokumenti, kurus Eiropol var iesniegt eh, parlamentārās uzraudzības grupas pārstāvjiem. Protams, ka tas viss ir jādara konfidencialitātes ietveros. Mūsu lēmumi, protams, var tikt pārskatīti administratīvā kārtībā. Lielas paldies Peknes kungam. Un eh, abi pārējie jautājumi tika uzdoti Buterēlī kungam. Lielas paldies priekšēdētāji. Atbildot uz pirmo jautājumu, varu apgalvot, ka pilnībā piekrīt jūsu bažām. Datu aizsardzība ir daļa no šīs eh, caurdzamības pieejas, un caurdzamība ir vajadzīga, lai pārliecinātu cilvēkus par um, datu um, apstrādes eh, likumību. Mēs eh, turpināsim rīkoties, un šis darbs eh, turpināsies vēl mm, tuvākās nedēļas. Eiropolā ir nodaļa, kas ir atbildīga par datu aizsardzības principu ievērošanu, kas attiecas uz visām Eiropas iestādēm un institūcijām. Šeit nonāku pie trešā jautājuma. Šis režīms ir atsevišķs, un ar šī režīma palīdzību mēs gribam balstīties uz atbildīguma principu, kas tiks piemērots visām institūcijām pēc dažiem mēnešiem. Tātad mēs pārējam no ekspost kontrols uz eksante aktivitātēm. Eiropolam būs jādara vēl vairāk, lai noteiktu atbildības sfēras, lai sadalītu resursus, lai sniegtu atbildes uz ikvienu jautājumu, lai sniegtu palīdzību arī Eiropas datu uzraugam, ja ir runa par kritiskiem izvērtējumiem. Tāpat arī datu aizsardzības amatpersonām ir jāsniedz um, uzticami resursi, tā lai šie uzraugi varētu veikt savu darbu atbildīgi un neatkarīgi. Tas pats attiecas arī uz revīzijām. Mums ir mm, um, regulāras viedokļa apmaiņas, un tas, protams, um, ir ļoti būtiski. Tikos arī ar Eiropa valdi pagājušajā nedēļā, un arī šajā sanāksmē dzirdēju daudz kā pozitīva. Protams, mēs veicam eksāndē kontroli mm, paši. Tas uh, parādās arī regulā. Tas uh, tika plānots un uh, tā mums bija visaugstākā prioritāte. Mēs esam uzraugošā iestādē jau no 1. māja, un uh, pirmā pārbauda tiks pabeigta līdz gada beigām. Mēs tagad gaidām signālu no nacionālajām datu aizsardzības iestādēm, tāpēc, ka šīs aktivitātes ir jāveic kopā. Sūdzības, kā jau es minēju, ir ļoti nozīmīgs informācijas avots gadījumā, ja ir aizdomas par pārkāpumiem, gan drošības pārkāpumiem, gan citiem. Citiem vārdiem sakot, kontrole nav tikai un vienīgi inspekcijas uz vietas. Šeit ir runa par ļoti daudziem un dažādiem instrumentiem. Pēdējais jautājums attiecās uz datu nodošanu trešajām valstīm. jūs, kā likumdevēji, jaunajā Eiropola regulā paredzējāt principu, saskaņā ar kuru dati ir jānodod eh, trešajām valstīm, datu aizsardzības iestādēm, starptautiskajām organizācijām un tā tālāk. Ja šīs iestādes var nodrošināt eh, vajadzīgo datu aizsardzības līmeni. Uh, Tātad datu nodošanai trešajām valstīm saskaņā ar Lisbonas līgumu un Eiropola regulu ir vajadzīga zināmas garantijas. Ņemot vērā to, kas ir noticis ar Olaf un ņemot vērā arī administratīvās sadarbības līgumu, uh, mēs redzam, ka informācijas apmaiņa var būt efektīva, kaut arī ir vajadzīgas šādas garantijas. Tātad Eiropola regulas otrajā daļā ir paredzēti vairāki veidi un garantijas, kas, protams, ir atkarīgi no konteksta. Varētu būt, ka visa valsts tiek uzskatīta par pietiekami spēcīgu un labu režīmu, ja runa par datu aizsardzību, bet var arī būt, ka ir runa par tādām trešajām valstīm, kur tas attiecas tikai uz konkrētām tiesība aizsardzības iestādēm. Tas nozīmē, ka Eiropol var slēgt sadarbības līgumus. Šeit, protams, ir jāuzņemas sava loma arī Eiropas komisijai, valdei un arī mums, lai mēs varētu uh, saprast, vai šīs garantijas ir pietiekamas. Tā tad mani tas īsti neuztrauc. Es domāju, ka Eiropolam ir iespēja turpināt eh, sadarboties un apmainīties ar informāciju ar trešo valstu iestādēm. Mūsu pieredze attiecībā uz kiberdrošības centru ir bijusi pozitīva. Tas darbojas jau pirms šīs regulas, un mēs redzam, ka šī pieredze ir bijusi laba. Tātad mēs eh, turpināsim strādāt un turpināsim sniegt palīdzību Eiropolam, lai atrastu pareizo ceļu un lai varētu rīkoties pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā visas izmeklēšanas vajadzības. Muchas gracias. Lielas paldies! Turpināsim darbu un eh, tagad dosim vārdi, vārdu Maritai Karamaldī. Vous avez la parole. Oui, merci, je suis là. Lielas paldies, viņa ir no Nacionālās asamblējas tātad. Lielas paldies, man ir eh, tāds eh, dubult jautājums, ko es eh, vēlētos uzdot gan um, administrācijas, gan valdes pārstāvim, gan arī datu uzraugam. Ņemot vērā Eiropola evolūciju, mēs gribētu saprast, kādas eh, grūtības ir konstatētas um, policijas sadarbībā, jo īpaši ir runa par kopīgi veiktām izmeklēšanām. Mm, paralēli šai darba grupai, kas eh, tika izveidota Eiropola ietveros pēc eh, Francijas varas iestāžu lūguma pēc teroristu uzbrukumiem Parīzē 2015. gadā. Gribētu zināt, vai šī darba grupa ir kalpojusi par piemēru um, Eiropai, kur varētu turpināt sadarbību uz šādu darba grupu pamatiem. Tāpat arī es gribētu zināt m, mm, datu uzrauga viedokli attiecībā uz informācijas apmaiņu un uh, kā šis darbs norit um, Eirojust un Eiropoli ietveros. Gribētu zināt, vai šajā informācijas apmaiņā piedalās visas dalība valstis. Un, ja nē, tad eh, gribētu zināt iemeslus, kāpēc eh, dalībās nepiedalās. Lielas paldies! Tagad te eh, došu vārdu Matika Dragana kungam no Slovēnijas. Lielas paldies, priekšādātāji! cilvēktiesības no vienas puses un drošība no otras puses ir divas vērtības, kuras vienu otru neizslēdz. Eiropas eh, pilsoņiem nekad nevajadzētu izvēlēties tikai vienu no šīm pusēm. Esmu apmierināts, ka līdz šim šajā kopīgajā parlamentārās uzraudzības grupā visi par to runā, un šķiet, ka mums abas šīs vērtības ir tuvas. Man ir jautājums eh, valdes priekšēdētājiem. Kādi būs eh, galīgie pārbaudas rezultāti? Vai tiek gatavotas rekomendācijas, vadlīnijas, prasības? Gribu zināt, kam tas viss eh, tiks eh, paredzēts. Liels paldies! Šķiet, ka ir eh, radušās problēmas. Igāņu kolēģim mums ir radušās problēmas ar igauņu tulkojumu, bet šķiet, ka atkal viss ir atrisinājies. Jūs varat turpināt. Lielas paldies! Es atkārtošu savu jautājumu. Uzdodu to Eiropola valdes priekšēdētājiem. Es gribētu zināt, kādi būs galīgie kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas darba rezultāti, vai tiks gatavotas rekomendācijas, vadlīnijas, prasības. un kam būs paredzētas šīs rekomendācijas, kam vajadzēs tās īstenot. Tāpat gribētu zināt, kas notiks, ja šīs rekomendācijas netiks ņemtas vērā. Paldies! Gracias a usted, señor Mati. Y ahora le damos la... Lielas paldies, Batī kungam. Tagad došu vārdu Leonodona kungam no Kipras. No nu, šta? Vai viņš nav zālē? Labi. Ja viņi nav zālē, tad eh, dosim iespēju sniegt atbildes mūsu viesiem - Buterēlī kungs un valsts priekšēdētājs. Lūdzu. Jā, aitäh. Eh, Ma tänan nende küsimus. Lās paldies par uzdotajiem jautājumiem. Vispirms vēlētos atbildēt par problēmām, ar kurām mēs saskaramies visbiežāk. Iespējams, ka šeit vajadzētu visu skatīt no terorisma prizmas. Tā gal galā ir galvenā prioritāte Eiropolā. Ja runa par informācijas kvalitāti un informācijas apmaiņu, tad Šeit es nerunāšu tikai par Eiropolu, bet arī par dalību valstīm. Ņemot vērā to, ko Eiropola dara un to, ko mēs varam nodrošināt dalību valstīm, tad tas pirmā kārtām ir atkarīgs no uh, informācijas, ko mēs uh, saņemam, un informāciju savukārt mums sniedz dalību valstis. Mums ir arī sadarbība ar dažādām aģentūrām. Mēs uh, sadarbojamies ar Mm, humanitārām uh, institūcijām un uh, pilsoņu institūcijām. Šeit es vēlētos uh, norādīt uz to, ka ļoti būtiska ir gan informācijas kvalitāte, gan arī apmaiņa. Viens no risinājumiem, kādu mēs esam atraduši, ir uh, interoperabilitāte, bet, protams, ka, lai varētu apmainīties ar informāciju. Šī informācija ir vajadzīga, tas ir visa pamats. Otrs jautājums attiecās uz revīzijas palātu un secinājumiem. Kā jau es norādīju savā pirmajā uzrunā, Valde proti, protams, daudz ko sagaida no sadarbības ar um, kopīgo parlamentārās uzraudzības grupu. Mēs balstāmies uz mūsu ilgtermiņa darba programmu, un uh, mēs uh, arī organizējam mūsu tālāko sadarbību. kādi būs mūsu uzraudzības darba rezultāti. Protams, ka mums ir eh, paredzētas procedūras sadarbībai. Mums ir vajadzīgs arī labs eh, dialogs, un šeit vienprātība ir pati būtiskākā, tas varbūt pat ir svarīgāk nekā pareizi sekot līdz visām procedūrām. Esmu pilnībā pārliecināts, ka gan Eiropola valdi, gan arī kopīgā parlamentārās uzraudzības grupā cieši sadarbosies. Un eh, no tā labumu gūs abas puses. Tas ir tikai viens no aspektiem. Vai tam būtu jānoved pie sankcijām. Es īsti nezinu, vai sapratu jautājumu pareizi, bet es noteikti neatbalstu sankcijas. Ja mēs spēsim vienoties par kopīgu rīcību un mūsu izpratne būs vienāda, visticamāk, ka sankcijas nebūs vajadzīgas. Paldies! Vārds Butarelī kungam. Paldies par informācijas kopīgu izmantošanu. Eh, runāšu varbūt kā tiesu sistēmas pārstāvis, kam ir pieredze politikas jautājumos attiecībā uz organizēto noziedzību pret mafijas eh, eh, tematikā, tāpat arī finanšu jautājumos. Jā, tas jau ir zināmas lietas - konservatīvisms, varbūt tāda negribība informācijas apmaiņā. Tā ir problēma dalībvalstu līmenī un arī starptautiski. Tātad tas saistās ne tikai ar Eiropolu. Bet kad es šogad ap, apmeklēju Eiropolu un salīdzinot ar iepriekšējām divām vizītēm, es uh, konstatēju tiešām tādus būtiskus uzlabojumus. Organizācijas sāk nodrošināt šo informācijas apmaiņu tādā līmenī, kas nebija paredzams pirms mēnešiem. Eiropola ir uz pareizā ceļa, lai veidot šo pareizo pieeju, un mēs gribam dot ieguldījumu arī ar saviem ieteikumiem par eh, praktiskajām vardlīnijām, ko Eiropols arī diskutē mēs, iesakām, piemēram, padarīt skaidrāku, kas ko dara un kādos nolūkos. Tas varētu būt noderīgi organizācijām, kas nodrošina datus, lai labāk saprastu, kāds ir konteksts un kādi tālāki datu pielietojumi varētu būt paredzami. Informācijas kopīga izmantošana ir pakļauta konkrētām eh, specifiskām normām jaunajā Eirojust eh, regulējumā un arī citā kontekstā. Tas tika apskatīts arī tā konkrētāk turpmākajos eh, tuvākajos gados, jo Eiropai nepieciešams vienkāršot šo dažādo tīklu galaktiku tiesu un tiesību sargājošo iestāžu jomā un uh, tāpat arī par šo starpsavietojamību runājot, mēs uh, sekojam nesen izveidotajai komitejai Eiropas parlamenta līmenī. Mēs gribētu arī sniegt savu viedokli, lai viss visi attiecīgie eh, spēki varētu nodrošināt informācijas apmaiņu. Un otra lieta - mūsu rekomendācijas nav vienkārši tāda ierosinājuma. Tas ir tāds liels jauninājums salīdzinot ar iepriekšējo situāciju um, un Eiropola kopīga uzraudzības uh, valdi. Mums, uh, tā teikt, nesako Eiropols. Un mēs varam izmantot arī citas pilnvaras, eh, kuras mēs varam izmantot, pateicoties arī jūsu lēmumiem par piekļuvu arī citām Eiropas Savienības institūcijām. Mēs varam pasūtīt, lai Eiropols eh, kaut ko veic, mēs varam arī uzlikt kaut kādu pagaidu aizliegumu kaut kādiem datu apstādes procesiem. Un varam griezties pie Eiropola un arī pie jums, pie Eiropas parlamenta, pie padomas komisijas un tāpat arī, protams, pie kopienu tiesas. Uh, Bet runājot par eh, šo eskalāciju, es domāju, ka mums nekad nevajadzēs izmantot šīs eh, mūsu obligātās eh, pilnvaras, un vienmēr mēs varēsim vienkārši diskutēt un pārliecināt, jo svarīgākais Eiropolam ir rīkoties, kā to paredz savstarpējas uzticamības sistēma. Sistēmas, ko es saņēmu no priekšsādātā Roba Bairedu un sadarbības valdes, uh, tie ir vairāk kā tādi pozitīvi. Mēs turpmākajos mēnešos redzēsim, tad eh, kāda ir šī savstarpēja uzticība un vai esam uz pareizā ceļa. Paldies! Paldies eh, Butarelī kungam! Un eh, kolēģis no Kīpras parlamenta tagad ir klāt. Tagad Leonida kungs no Kīpras parlamenta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sveicu! jūs saistībā ar ļoti interesanto stāstījumu. Man ir jautājums Buterelī kungam. Pirmkārtām gribam paust savu prieku par apņēmību, ar kādu jūs cenšaties nodrošināt līdzsvaru starp drošību un eh, privātumu, aizsargājot visas eh, personīgās eh, brīvības, ņemot vērā datu apstrādes specifisko raksturu Eiropolā kontrolējot regulas, eh, Eiropola regulas īstenošanu, tātad šajā kontekstā. Kā jūs domājat, kā jūsu darbs ietekmēs neseno Eiropas uh, Savienības tiesas lēmumu par uh, vienošanos uh, nolīgumu ar Kanādu, kas tika nesen noslēgts par pasažieru sarakstiem? Kādā veidā mēs varam kliedēt šai sakarībā paustās bāžas? Paldies!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 dalībvalstis eh, varētu veikt. Es eh, gribētu zināt, vai grupa tiks eh, informētā par pasākumiem, kas norisinās dalībvalstīs. Tā, lai šīs aktivitātes varētu koordinēt kopā ar Eiropolu. Señor presidente del Consejo de Administración, tiene la palabra para responder. A... Ah, labi, tad cerams, ka saņemsim atbildes uz šiem jautājumiem. Un uh, tagad vārds uh, Eiropola valdes priekšsādātājiem un pēc tam Butrelī kungam. Paldies, priekšsēdētāji, saka Pārknis kungs. Es varētu atbildēt uz Slovāku kolēģi jautājumu, ja pareizi sapratu jautājumu. Par eh, šo informētības pakāpu par Eiropolu darbu. Protams, Eiropols ir eh, iestāde, kurai ir eh, kurā strādā no katras dalībvalsts nozīmēti pārstāvi. Ir dažādas eh, darba grupas, eh, kas arī piedalās dažādu operāciju plānošanā, un eh, varu pastāstīt, ka visas dalībvalstis ir pilnībā informētas par aktualizētāko informāciju, aktuālāko informāciju par jaunākajām darbībām, operācijām. Paldies! Paldies, un vārds būtu Relīkungam. Paldies par uh, pasažieru sarakstiem. Gribētu teikt, ka tas eh, nav nekas jauns. Tiesa jau tur ir iesaistīsies vairākas reizes par to, kā nepieciešamības un proporcionalitātes principu īstenot praksē šai sakarībā saistībā ar pasažieru datiem un tas nāk no Eiropas eh, parlamenta puses šis pieprasījums eh, kliedēt eh, dā, bāžas par šī nolīguma mm, tādiem konsekvences elementiem. Tiesa neteica, ka šis nolīgums ir pret pilsoņiem, bet, protams, norādīja uz dažiem trūkumiem efektivitātē, kurus tagad arī izskata, mēģina labot. Eh, datu aizsaks ir eh, tā kā, nu, tāds sadarbības eh, sadarbības personu mēs tiekam uzaicināti, kad ir runa par datu aizsardzības jautājumiem, un šajā gadījumā tiesa arī ir izskatījusi daudz no mūsu proaktīviem komentāriem. Un līdzīgi komentāri izteikti arī par citiem pasažieru datu reģistriem, nolīgumiem, kur tādi ir iesaistīti. Es domāju, ka atbilde ir mm, jāmeklē tādā labākā saskaņotībā un konsekvencē. Visas šīs sistēmas ir tik eh, fragmentētas. Tāpat laikā kriminālā dimensija ir ar pārobežu raksturu, un tāpēc eh, atbildē jābūt globālais, joprojām nesaprotu, kāpēc Mums ir dažādas e, pieejas atkarībā no saņēmēja valsts, tā ka ir pienācis laiks veidot globālāku pieeju un ņemt vērā arī e, tiesas e, dostos diezgan skaļos signālus, kas vēlas, lai mēs būtu efektīvi, bet tāpat laikā arī selektīvi datu vākšanā un uzglabāšanā, runājot par uh, nosacījumiem. Varbūt, ka ir iespējams, teiksim, panākt to pašu rezultātu arī kaut kādā citā veidā. Tāpēc domāju, ka mēs eh, esam uz pareizā ceļa. Paldies! Paldies eh, Butarēlī kungam! Paldies arī valdes priekšsādātājiem. Tagad turpināsim e, darbu. E, mums vēl priekšā ir ļoti būtiska darba daļa par e, reglamentu. Gribētu lūgt e, jūs aizpildīt e, jūsu kartītes un nodot um, darbiniekiem šajā telpā. Jūs zinat, ka mums ir uh, jādefinē savu reglamentu, un jūs droši vien zinat arī, ka Eiropas Savienības parlamentu priekšsēdētāji ir vienojušies par uh, to, kā varētu strādāt šī kopīgā parlamentārā uzraudzības uh, grupa. Tas notiks sanāksmē šī gada sākumā Bratislavā. Tātad Tāds ir mūsu turpmākais darbs, un tagad līdzpriekšsēdētāji Aikungs un Muraiškungs ir uh, sagatavojuši uh, reglamenta uh, priekšlikumu, ko viņi arī ir iesnieguši, un ar iespēju iesniegt grozījumus, bet viņi balstījās uz pieredzi, kas ir gūta citos uh, starpparlamentārās sadarbības fórumos Eiropas Savienībā. Uh, šī kopīga uzraudzības grupa nav uh, starpparlamentārā konference kā tāda, kā to jau norādīja vairāk runātāji. arī Bratislavas sanāksmē. Tātad, ņemot to vērā, izstrādājot reglamentu līdz priekšsēdētāju, mēģināja izveidot tādu vienkāršāku ietvaru, lai šī kopējā parlamentārā grupa varētu strādāt efektīvi, ātri, tāpat laikā caurskatāmi. Esam saņēmuši grozījumus no Vācijas Bundestāga, tāpat arī no īrijas parlamenta, no Spānijas eh, eh, parlamenta, no Francijas senāta, Horvātijas parlamenta, eh, no Kipras pārstāvu palāts un Ungārijas Nacionālās asamblējas. Saņemtie grozījumi ir apkopoti tabulā. kuru arī izmantosim kā pamatu sarunām, tātad diskusijām šo pēcpusdienu un arī rīt no rīta. Arī Dānijas Eiropas lietu komiteja ir nosūtījusi vēstule, vēstuli šīs parlamentārās uzraudzības grupas priekšsēdētājiem un šajā vēstulē Tika ierosināts eh, vēl viens grozījums eh, šim reglamentam. Gribu atgādināt, ka Dānija nav eh, parakstījusi Eiropola regulu, bet tā ir uzaicināta uz parlamentārās uzraudzības grupas sanāksmi. Mm, tātad Dānija kā novērotāja ir uz, uzaicinājuši līgas priekšsēdētāju. Dānijas parlamentārieši šeit Eiropas parlamentā un arī no Dānijas puses, arī viņi varēs izteikties eh, pēc brītiņa, lai pastāstītu par savu pozīciju. Nii, head kolēģit, eh, ka omalt poolt. Aikungam vārds. Paldies, cienījamie kolēģi, arī no savas puses. Eh, burtiski dažos teikumos es gribētu pārunāt priekšlikumu, reglamentu priekšlikumu un galvenos ierosinātos eh, grozījumus. Atbilstoši tam, kas eh, tika pārunāts Bratislavas eh, konferencē un atbilstoši sadarbības procedūrai, priekšlikums ir sekojošs, ieskicējot sadarbības uzdevums. Eiropola 51. pants būs, Eiropola regulas 51. pants būs pamats šai darbībai. Darba grupā būs četri cilvēki no nacionāliem parlamentiem un seši no Eh, Eiropas parlamenta divas eh, sanāksmes gadā un eh, otrā sanāksme gadā Eiropas parlamentā un pirmā sanāksme gadā notiks prezidējošās valsts parlamentā. Abas sanāksmes kopīgi vadīs attiecīgās prezidējošās valsts parlaments un Eiropas parlaments. Atbilstoši parlamentārās sadarbības praksei, franču un angļu valoda būs eh, darba valodas. Mēs arī esam eh, pauduši konsensus principu attiecībā uz eh, dokumentiem, arī uz grozījumiem reglamentam. Nu, tas ir tāds ļoti īsts kopsavilkums. Bet šķiet pieņemu, varu pieņemt, šķiet var pieņemt, ka visiem ir bijusi iespēja izskatīt šo priekšlikumu. Runājot par ierosinātajiem priekšlikumiem, varbūt piecas lietas, pieci punkti, kas ir piesaistījuši tā, nu, vislielāko uzmanību pirmām kārtām, ņemot vērā, tātad um, lomas piešķirsana trojkai, otrām kārtām lēmumu pieņemšanas mehānisms, trešām kārtām valodu režīms, ceturtām kārtām uh, sekretariāta minēšana un piektkārt ideja vai drīzāk nepieciešamība pēc apakšgrupām, darba grupām. Cienījamie kolēģi, ja mēs varēsim noskaidrot jūsu pozīciju šajos jautājumos, tad varēsim attiecīgi tālāk strādāt un nonākt pie konkrēta priekšlikuma mūsu reglamentam. Paldies, priekšstādētāji! Lai veicinātu mūsu diskusijas, gribētu piebilst tikai vēl sekojošu informāciju. Mēs vispirmām kārtām dosim vārdu tiem parlamentiem, kas ir iesnieguši grozījumus, lai viņi īsumā varētu pastāstīt par saviem priekšlikumiem. Katram būs trīs minūtes, un pēc tam, attiecīgi pēc tam, mēs dosim vārdu Dānijas pārstāvjiem, tā lai viņi varētu arī pastāstīt par savu priekšlikumu. Pēc tam, tātad arī viņiem būs uh, izteikšanās laiks trīs minūtes. Noslēgumā dosim vārdu jebkurai citai delegācijai, kas vēlēsies izteikties, un tātad atkal katram runātājam, katrai delegācijai būs trīs minūtes. Gribu atgādināt, ka šīs sākotnējās viedokļa apmaiņas ietvaros nolūks ir um, paskaidrot, uh, ko sagaida katra puse Eh, kādas ir vēlmes. Eh, rīt mums būs otrā darba sesija par reglamentu, tā sāksies pulksten 11. Un es ceru, ka mm, šīs sesijas laikā mums izdosies apstiprināt reglamentu. Nu, tad sāksim mūsu diskusijas un sākumā uh, došu vārdu uh, Vācijas delegācijai. Viņi, ar viņiem jau ir noskaidrots, ka viņi grib izteikties, un tā tad Vācijas delegācija, kad būsiet gatavi, tad vārds jums. Priekšsēdētāja kungs, godāmie kolēģi, vispirms es eh, gribētu pateikties eh, savu kolēģu vārdā no Vācijas Bundestāga par eh, sagatavotajiem dokumentiem. Uh, Mēs uzskatām, ka šādas parlamentārās uzraudzības grupas izveide ir bezprecedenta gadījums, un tas ir ļoti nozīmīgi. Tieši tāpēc Vācijas Bundestāgs ir aktīvi darbojies, sagatavojot grozījumus, kurus es tagad vēlētos jums īsti izklāstīt. Uh, Mēs eh, uzskatām, ka eh, Eiropolam ir vajadzīga kvalitatīva politiskā kontrole. Mums eh, vajadzētu vērsties pret nevajadzīgu praksi un vajadzētu izveidot arī vajadzīgās organizatoriskās struktūras. Mēs gribētu norādīt, ka kontrols iekšējā um, struktūra būtu jāveido uh, um, ar trojkas palīdzību. Tātad uh, ir jāpiedalās visām uh, trīs valstīm - iepriekšējai prezidentūrai, pašreizējai prezidentūrai un nākamajai prezidentūrai. Šāda praksa tiek izmantota parlamentā un arī citās uh, instancēs, piemēram, COSAC grupās. Uh, Mēs uzskatām, ka parlamentārās kontrolas vajadzībām tas būtu ļoti noderīgi. Mēs uh, uzskatām arī, ka um, sēžu vadību vajadzētu organizēt līdzīgā veidā. Mēs uzskatām, ka ir jāveido arī apakšgrupas, kas varētu strādāt pie specializētiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka uh, Mm, te, piemēram, jau iezīmējas datu aizsardzība un arī Eiropas sadarbība ar trešajām valstīm kā iespējamie temati. Šīs apakšgrupas sanāksmes varētu atbrīvot uh, Uh, laiku mm, vispārīgajā grupā citiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka ir jāizmanto arī rakstveida procedūra, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu, tādējādi samazinot izmaksas. Mēs uh, uzskatām, ka ir vajadzīga arī administratīvā palīdzība, un tāpēc būtu jāizveido sekretariāts, kas sagatavotu sanāksmes un darbotos kā uh, Uh, kontaktpersona. Mēs uzskatām, kā tas ļautu sniegt atbildes uz jautājumiem un ļautu arī vienkāršāk sagatavot dokumentus. Mēs uzskatām, ka sekretarietā tā varētu darboties Eiropas parlamenta darbinieki un arī dalību valstu parlamentu darbinieki. Protams, ka ir vajadzīgs arī elastīgums uh, ikvienā dalību valstu parlamenta vajadzībām. Un, mm, katrs parlaments varētu izvēlēties, vai šie darbinieki paliek strādāt dalību valstīs, vai arī tiek nosūtīti uz Briseli. Es gribētu dot iespēju izteikties arī savam kolēģim, kurš labāk izskaidros Vācijas bundestāga viedokli. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, efektīva kontrolē, mūsuprāt, ir pats svarīgākais, ko šī jaunā grupa um, varētu nodrošināt, un tieši tāpēc mums ir ļoti būtiska informācija. Uh, Mums ir jābūt iespēja uzdot eh, jautājumus gan Eiropolam, gan arī datu aizsardzības uzraugam. Jautājumi vēl ar vienu ir pats svarīgākais parlamentārās kontrolas instruments, tieši tāpēc reglamentā to vajadzētu skaidri norādīt. Mūsu ieteikums būtu eh, šos eh, rakstveida jautājumus uzdot neatkarīgi no šīm divām sanāksmēm, kas ir paredzētas katru gadu grupai. Mēs domājam, ka ir jāveicina arī dialogs ar visām atbildīgajām iestādēm. Šādā veidā kontrole kļūtu daudz efektīvāka. Līdz šim mēs nesam uh, redzējuši, ka uh, tiktu uzskaitīts, kādi dokumenti būtu jānodot grupas rīcībā. Tā kā šī grupa veiks parlamentāru uzraudzību, mēs domājam, ka valodu režīmam būtu jābūt plašākam. Tas ļautu sasaistīt grupas darbu ar dalībvalstu parlamentu darbu. Tieši tāpēc mēs arī esam sagatavojuši uh, um, savu grozījumu attiecībā uz uh, parlamenta un dalībvalstu parlamentu sanāksmēm, kurām ir jānosūta visi vajadzīgie dokumenti. Es uh, vēlētos norādīt, ka Bundestāga kolēģi um, ļoti konstruktīvi strādāja pie reglamenta izstrādes, un es priecājos, ka dalībvalstu parlamenti ir sagatavojuši dažādus grozījumus. Tieši tāpēc es uzskatu, ka šīm debatēm vajadzētu atvēlēt pietiekami daudz laika. Paldies! Muchas gracias a los dos representantes. Paldies! Uh, Bundestāga abiem pārstāvjiem un uh, jā, pēc tam būs iespēja arī rēģēt uz jūsu teikto, izteikt komentārus un tagad došu uh, vārdu īrijas delegācijai, lūdzu. Stark, uh, um, uh, Labu pēcpusdienu visiem. Priekšsēdētāji kolēģi īrijas delegācijas vārdā man ir prieks uh, būt uh, šīs dienas pasākumā. Es gribētu pateikties visiem par to, mm, kas ir cenšies panākt, lai šī sadarbība būtu veiksmīga un efektīva. Īpaši pateicos Igaunijas kolēģiem un Eiropas parlamentam. Šī dibināšanas sesija ir ārkārtīgi svarīga, jo tā piešķir nozīmi Lisabonas līgumā izdarītajai izmaiņai. Īrijas parlaments un tieslietu komiteja, ko es arī pārstāvu šeit, ir ļoti noskaņota nodrošināt to, lai būtu atbilstoši uzraudzība Eiropola darbībai. Mums ir zināmas bažas, esam iesnieguši dažus grozījumus. Pirmais grozījums ir par izteikšanās laiku. E, Tieslietu komitejas viedoklis ir tāds, ka tad, kad cilvēki piedalās šajā ļoti svarīgajā darba formā, ka viņiem nepieciešams pietiekams laiks, lai runātu par savu konkrēto lietu, un mēs domājam, ka atbilstošs laika, e, laiks izteikšanās, e, priekšizteikšanās būtu nevis 3, bet 5 minūtes. Tā tad eh, es ļoti gribētu aicināt piešķirt eh, šīs piecas minūtes eh, dalībvalstu parlamentāriešiem, lai viņi savu konkrēto lietu jautājumu varētu izklāstīt. Arī par balsošanu. Ar, īrijas parlaments uzskata, ka vienprātība. Tātad mums visiem patīk vienprātība un tās sasniegšana, bet tas nevienmēr ir iespējams. Un tāpēc vajadzētu panākt vairākumu, divas trešdaļas vairākumu, tātad balsojot. Bet protams, esam atvērti arī tālākām diskusijām, doma apmaiņai par to, bet eh, domājam, ka vienprātība reti, kad tiek eh, sasniegta un, lai nodrošinātu, ka parlamentiem ir tāda efektīva teikšana eh, šajā darbā, tad mūsuprāt vajadzētu tātad nodrošināt divu trešdaļu vairākumu balsojot lēmumu pieņemšanai. Tāpat arī par tulkošanu un valodu režīmu. Es eh, sāku savu izteikšanos eh, šodien īrijas valsts oficiālajā valodā, kas ir atzīta valoda arī Eiropas parlamentā, un mēs eh, uzskatām, ka visām valodām vajadzētu būt pieejamām mutiskās tulkošanas režīmā komitejas sēdēs. Bet, kā jau teicu, esam atvērti uh, Eh, gatavi diskutēt ar kolēģiem arī par to. Mums ir arī tehniska rakstura eh, grozījums 4.1. Eh, nu, tur mēs nomainām vārdu no uh, from to by, uz by angļu valodas versijā. Mēs uzskatām, ka uh, ir jābūt struktūrētam ziņošanas mehānismam no Eiropola šai struktūrai Un tam vajadzētu būt arī paredzētam reglamentā, jo, ja mums ir pārstāvis um, valdē, tad eh, standarta praksa būtu tāda, ka viņi sniegtu atskaitu, bet mums šķiet, ka to vajadzētu arī tad formalizēt, eh, lai tas būtu oficiāli noteikts. Un to mums iespējams vajadzētu iestrādāt arī reglamentā. Un visbeidzot, mēs gribētu, lai pēc eh, diviem gadiem mēs atkal aplūkotu reglamentu un tas attīstīsies, mainīsies un eh, skatoties, eh, cik efektīvs būs mūsu darbs, tad mums vajadzētu arī būt tādai iespējai mainīt šo reglamentu, saglabāt elastību. Es pieņemu, ka arī Vācijas delegācijai ir grozījums šai sakarībā tā, ka atkal esam gatavi, protams, izskatīt uh, kompromisus, bet nevēlamies uh, īpaši piekāpties attiecībā uz um, šī pārstāvja uh, ziņošanu no valdes. Mūsuprāt, tas ir fundamentāli svarīgi. Tāpat arī runājot par izteikšanās laiku neesam gatavi uz kompromisu šajā jautājumā, vai cilvēki ir gatavi ceļot un piedalīties šajās svarīgajās sanāksmēs, tad viņiem ir jādod laiks izteikties, un tas ir arī viens no fundamentāliem principiem. Bet visā visumā īrija ir uh, maza valsts, un, diemžēl, uh, noziedzība neiera, neierobežo robežas. Eiropola darbs ir kritiski svarīgs, cīnoties pret starptautisko noziedzību un starptautisko terorismu. Un kritiski svarīgi ir arī nodrošināt politisko uzraudzību darbam, ko veic Eiropols. Domāju, ka šī darba sesija, cerams, ir mm, sākums tādai efektīvai un demokrātiskai uzraudzībai Eiropola darbam. Paldies! Muchas gracias, querido colega. Ahora vamos. Paldies. Tagad došu vārdu Spānijas delegācijai. Labdien! Spānijas parlaments um, priecājas par uh, iespēju piedalīties uh, kopīgajā parlamentārās uzraudzības grupā, jo, jo tā ir svarīga, lai uzlabotu Eiropola efektivitāti un arī vairotu pilsoņu uzticību. Uh, mums ir šī aģentūra gan jāuzrauga, gan arī jāuzlabo tās efektivitāte, jo mēs cīnāmies ar eh, smagiem noziegumiem, kas var tiešām nodarīt lielu kaitījumu dalību valstīm, kā mēs redzam no teroristu uzbrukumiem. Un eh, mūsu priekšlikums eh, ir uh, par to, lai uzraudzības grupas locekļi varētu strādāt paši savā valodā, tātad, lai viņi varētu runāt, lai būtu dokumentu tulkojumi. Un arī eh, tulkojumam būtu jābūt parlamentos, kad eh, sanāksmes nenotiek Eiropas parlamentā. Un dalībniekiem ir jābūt tiesībām ne tikai izteikties savā valodā, bet eh, ir jābūt eh, spējīgiem arī, eh, piemēram, tehniskiem speciālistiem, ja viņi piedalās izteikties tajā valodā, ko viņi saprot vislabāk, lai mēs varētu saprast, ko viņi vēlas mums pateikt un labāk uzdot jautājumus. Dažas delegācijas aicina deputātiem dot iespēju lietot viņu pašu valodas, un tas ir īpaši svarīgi uzraudzības grupā, kur mēs runājam ne tikai par Eiropas parlamenta, bet arī par valstu parlamentu deputātiem. Ir jāņem vērā izdevuma kontrole, bet ir tikpat svarīgi arī garantēt deputātu tiesības un pārliecināties, ka speciālisti, kas ir aicināt izteikt savus viedokļus, um, varētu izteikties tajā valodā, kurā viņi dod priekšroku. Tā tad uh, ir jānodrošina tiesības lietot valodas. Paldies! Uz to atbildēsim vēlāk. Tagad dosim vārdu franču delegācijai. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sākumā pateikties jums eh, par veikto darbu, ko veikusi gan Igaunijas prezidentūra, tāpat arī Lība komiteja Eiropas parlamentā. Eh, kā jau jūs eh, arī uzsvērāt, jūs esat sekojuši Nacionālo parlamentu rekomendācijām, kas tika izteikts 23. un 24. aprīlī eh, Bratislavā, un jūs esat ņēmuši vērā eh, šos delikātos aspektus arī no Francijas senāta puses attiecībā uz eh, parlamenta kameru pārstāvniecību, jo mums ir šī kameru sistēma. Un tiek Eh, nodrošināts, ka notiek šīs divas igadējās sanāksmes un tiek komunicēta nepieciešamā informācija, lai nodrošinātu mūsu uzraudzības eh, kontrolu uh, eh, iespēju. Uh, Francija iesniedza grozījumu uh, par šīs uzraudzības grupas sekretariātu. Regulā tas viss netika minēts, bet, lai nodrošinātu efektu efektivitāti eh, šai kopīgai parlamentās uzraudzības grupai ir nepieciešams, lai tai būtu sekretariāts, kas tiešām nodrošina šo informācijas apmaiņu starp eh, grupas lodzekļiem un regulas, er, er, reglamenta priekšlikumā vajadzētu integrēt šo sekretariātu, kas padarītu to visu vēl tādu rīkoties spējīgu šo sistēmu ir nepieciešams, eh, lai tur eh, būtu pārstāvētas Eiropas lietu komitejas no nacionāliem parlamentiem un, teiksim, varbūt tieslietu komitejas un tāpat arī Eiropas eh, parlamenta komiteja, Lība komiteja. 3.6. pants nosaka, ka ir nepieciešams Eh, šāds sekretariāts un šis grozījums ir eh, pilnībā savietojams ar grozījumu, ko jau prezentēja arī Bundestāga pārstāvi, tā ka es būtu ļoti interesēts, lai eh, šo grozījumu varētu ņemt vērā. Paldies! Muchas gracias, querido kolega. Paldies, kolēģi. Tagad došu vārdu Kipras delegācijai un pēc tam Ungārijai. Pēc tam eh, sekos eh, Eiropas parlamenta komentāri, jo es gribētu patērēt vairāk laika tieši Dānijas jautājumam. Eh, neatkarīgi no pārējā, tad un pēc tam varēs izteikties pārējie kolēģi. Tagad vārds Kiprai. Paldies! Mēs savukārt gribētu apsveikt padarīto darbu. Tas ir ļoti pareizs izteiksts, uh, un mēs iesakām grozījumus. Um, nu, to ir darījuši arī citi parlamenti. Uh, Um, es uh, minēšu svarīgākos uh, mūsu jautājumus. Es saprotu, ka ir jāapspriež teksts, jāņem vērā visi uzskati, tātad divi, divi punktā. Uh, būtu jāizdara izmaiņas, un mums ir arī papildinājums 2-3 punktam. Mūsu uzdevums ir uzsvērt, ka Eiropola uzraudzības eh, procedūrai ir jābūt iekšējai, kā tas ir paredzēts regulā. Novērotāju ielūkšanai ir jānotiek pēc lēmuma, kas eh, ir pieņemts vienojoties. Tā tad ir divas eh, ielūgto grupas. Ir valstis, uh, kam ir vairāk atbildības, tātad Eiropas Savienības dalību valstīm, viņam būtu jābūt labākai pieeja ne, pieeja nekā citām valstīm. Nu, radīt visiem vienāds apstākļus nebūtu uh, saprātīgi. Tad par 3-2 mēs iesakām papildinājumu, ka būtu uh, jāņem eh, vērā uzraudzības grupas eh, darbs eh, daudz gadu plānu veidošanā, tātad būtu jāparedz pietiekami daudz laika, lai notiktu debates ar uzraudzības grupu par daudz gadu plānu, kam ir jābūt pieņemtam līdz 30. novembrim. Tālāk 4.1. E, nākamais grozījums par lēmumu pieņemšanu un secinājumiem, un mēs iesakām e, šeit e, sekot e, Kosāk, piemēram, kur lēmums, lēmumi tiek pieņemti, ja ir tiem piekrišana, tā tad vienprātība, tā tad būtu arī šeit jāņem vērā e, kolēģu teiktais par to, vai ir vairākums vai ir vienprātība, tātad kā mēs šeit pieņemam lēmumus. Un vēl grozījums par 452, kur iesakām papildināt šo pantu ar dažiem grafikiem, lai atbildētu uzraudzības eh, grupas eh, locekļiem, ja mēs gribam, lai šī regula darbotos un lai būtu tiešām īsta parlamentārā uzraudzība. Tātad mēs gribētu, eh, lai būtu labāka sadarbība ar kopīgo parlamentārās uzraudzības grupu. Nu, ja nebūs diskusiju, tad būs eh, pamatā vārdiskas debates un tikai daži rakstiski ieguldījumi. Tātad vajadzētu sagatavot dokumentu, lai būtu iespējams konsultācijas. Paldies! Muchas gracias, kolega. Eh, Paldies! Tagad došu vārdu Ungārijas delegācijai. Paldies! Godājumie kolēģi, Ungārijas parlaments apsveic to, ka šis jaunais reglaments ir radījis ietvaru parlamentārajai kontrolei. Dalībvalstu parlamentiem vajadzētu kļūt aktīvākiem, līdz ar to Eiropola varētu darboties daudz caurdzamākā un atbildīgākā veidā. šīs institūcijas struktūrā vajadzētu atrast līdzsvaru starp samērīgumu un efektivitāti. Šajā sakarā mums ir divi priekšlikumi. Ārkārtas sanāksmēs mums nevajadzētu konkrēti noteikt to, kur šī sanāksme uh, notiks. Prezidentūras līdzpriekšsēdētāji varētu kopīgi vienoties par sanāksmes vietu un laiku attiecībā uz valodu režīmu. Ungārijas parlaments ievēro 7. pantā prasības. Tur ir noteikts, ka ir jānodrošina tulkojums. Bien, muchas gracias. Mm, agradezco. Paldies. Es gribētu pateikties par vērtīgo ieguldījumu. Un e, tagad es gribētu pateikt e, dažus e, vārdus priekšsēdētājs Porais eh, aicina mani turpināt diskusiju. Tāpēc tagad es gribētu jums paskaidrot, ko dara tieši Eiropas parlaments 16 Eiropas parlamenta pārstāvji, kas tikās pagājušā nedēļā Strasbūrā, tātad kādu viedokli viņi izteica. Eiropas parlamenta pārstāvji ir um, pieraduši respektēt valstu deputātu uh, nostāju Un eh, tagad es gribētu eh, izteikt šo 16 eh, pārstāvju nostāju. Es zinu, ka mēs dosim vārdu Dānijai uzreiz pēc šī, bet vispirms Vācija. Es gribētu jūs eh, nedaudz informēt eh, par eh, šo trīspusējo organizāciju trojku, un tas nav likumdevējs. Uzraudzības grupa sastāv no Eiropas parlamentu un valstu parlamentu deputātiem. Tālāk par apakšgrupām. Uh, Eiropas parlaments varētu piekrist Bundestāgā priekšlikumam par apakšgrupām, bet mums vajadzētu vairāk paskaidrojumu. Vai jūs varētu paskaidrot, kāpēc šīs apakšgrupas ir vajadzīgas, kad mēs izdarām parlamentāro uzraudzību, kas notiek reiz divos gados joprojām par Vāciju? Uh, Vācijas komentāriem jārakstisks eh, kontakts ir vajadzīgs. Tas atvieglo darbu gan deputātam, gan arī Eiropolam. Par sekretariātu. To jautāja arī citi parlamenti. Eiroparlaments nedomā, ka sekretariāts ir vajadzīgs. Kāpēc? Libe komitejas sekretariāts Eiropas parlamentā ir ļoti profesionāls, spējīgs un kompetents, un tas var šo darbu padarīt, neprasot nekādas papildus izmaksas. Pieredze arī rāda, ka um, arī uh, Valstu parlamentu eh, sekretariāti ir ļoti profesionāli, eh, spējīgi un var arī uzņemties eh, papildus darbus bez papildus izmaksām. Kā tāda ir mūsu nostāja. Tagad par Vācijas teikto rakstiskie jautājumi. Jā, mēs piekrītam uh, informācijas uzlabošana vienmēr ir laba ideja. Un tagad par valodām un valodu lietošanu. Ko minēja Spānijas un īrijas pārstāvji. Eiropol strādā ar vienu darba valodu, kas ir angļu, un Eiropol nevar uzņemties papildus uh, slogu, nu, Eiropol nav tulkošanas dienests. Tātad kā tas notiek? Uh, tātad viena no divām sanāksmēm notiek šeit, un visas oficiālās Eiropas Savienības darba valodas var tikt lietotas arī īru valodu. Nu, nekādas papildus izmaksu šeit eh, nav. Nu, ko darīt dalību valstīs? Eh, ļoti vienkārši mēs eh, visi maksājam par savu tulkojumu. Ja sanāksme ir Igaunijā, ja tad Igaunijas valdība un parlaments nodrošina tūkojumu no igauņu valodas un uz igauņu valodu, un citas delegācijas tad saņem informāciju savā valodā vai nu eh, no eh, šīs sanāksmes vai arī maksā eh, saviem eh, tūkiem. Tas ir ļoti vienkāršs risinājums, jo mēs eh, nevaram citādi iedomāties, kuram būtu jāmaksā par tulkošanu. Par īriju, par juridisko lietu mm, komiteju es piekrītu par tam, ko jūs teicāt par uh, laika ierobežojumu. Trīs minūtes nav daudz, un nu, līdz priekšsēdētāju tolerance arī varētu būt, um, varētu līdz priekšsēdētājs ļaut runāt uh, ilgāk par trim minūtēm atkarībā no vajadzības. Nu, par piekrišanu te ir jāpaskaidro sīkāk. Kāpēc mēs runājam par piekrišanu? Jo divas eh, tātad par vairākumu. Eh, te eh, nu, balsojot tātad divas trešdaļas vai viena trešdaļa, nu, ja mēs skatām Eiropas parlamentu, tātad mums vienmēr ir 16 eh, pārstāvju. Nu, ceru, ka apvienotā karalista arī paliks uz daudziem gadiem. Nu, tā ir mana tāda subjektīvā doma. Nu, arī, jā, mēs iekļaujam eh, Dāniju, nu, tad balsojums ir 100 eh, pret 16. Nu, šeit šeit nevar eh, runāt par vairākumu, jo eh, nu, likumdošana šajā gadījumā ir Eiropas parlamenta un Eiropas eh, padomes jautājums. Par valodām es jau teicu. Tad par 4.1 punkts par to, kā organizēt informāciju, tas ir ļoti svarīgi, bet tas ir aptverts un aprakstīts. Uh, 51. pantā. Vai jūs lūdzu varētu rūpīgi to izlasīt? Ja mūsu īra kolēģi atklāja, ka informācijas nodošanas mehānisms ir nepareizi aprakstīts 51. pantā, tad mums nebūtu grūtību pieņemt rakstisku priekšlikumu no mm, īrijas. regulas pārskatīšana e, reiz divos gados, un tā tas parasti notiek šeit. Mēs e, nosakām noteikumus un nu, pēc tam pārskatām. Ja mēs e, pārskatām regulu pēc diviem gadiem, un tas nozīmē, ka pēc četrām sanāksmēm jau ir jāpārskata uh, Nu, tas nav daudz. Spānija. Ehm, par, vēl par jūsu komentāriem. Ehm, nu, atsauce uz valodām, nu es jau paskaidroju eh, savu nostāju par valodām, un es ceru, ka jūs varat atbalstīt Eiropas parlamenta nostāju. Francija. Nu, te ir runa ne tikai par vārdiem, bet arī par diplomātiju. Tātad, nu, priecājos, ka jūs pozitīvi novērtējāt Bratislavas sanāksmi. Par sekretariātu, ko minēja Francija, es jums varu atbildēt to pašu, ko jau teicu citām delegācijām. Nu, Kipra ir tāda maza, bet lieliska valsts, arī pateicās mums e, par darbu. E, jūs minējāt 2-3 pantu un ļoti svarīgi jautājumi, ko parlamenta pārstāvji detalizēti apsprieda pagājušā nedēļā, tas ir par novērotāju statusu. Te arī šis eh, ir jāsaist ar Dānijas jautājumu, un es eh, jums, kolēģi, eh, drošu vārdu ļoti drīz. Nu, par atšķirību starp dalību valstu un trešo valstu statusu. Dalību valstī regula ir juridiski saistoša, bet trešajai valstī, nu, piemēram, Kolumbijai, jo mums ir eh, sadarbības līgums ar Kolumbiju. Viņi var ierasties, piedalīties, ja uzraudzības grupa eh, nolēmj, ka viņi to var. Un tad uzraudzības eh, grupa, tās līdzpriekšsēdētāji var nolēmt, vai trešās valsts pārstāvis var apmeklēt sanāksmi. Par datumiem. Šis ir liederīgs komentārs no Kipras. Te būtu jāapskata divu sanāksmju datumi, tā lai tie saskanētu ar Eiropolu grafiku runājot par pamatdokumentiem, ko Eiropols skata šeit sanāksmē. Par uh, secinājumiem tātad uh, par Kosak uh, runājot. Nu, šeit mēs iesakām tātad rīkot, iesakām vairākumu šeit kā noteicošo faktoru un 452 par grafiku. Ir jābūt racionāli pamatotam grafikam. Tālāk par Ungārijas jautājumu par pārskatāmību. Tas ir pirmais apsvērums. Pārskatāmība rada uzticību Eiropolu mums nevajadzētu jaukties viņu kompetencē. Un tad par sanāksmi. Nu, tagad jau kaut ko lēmt par nākamajā sanāksmē, nu, būtu bezjēdzīgi, jo mums būs divi līdzpriekšsēdētāji, tātad attiecīgās parlamenta komitejas priekšsēdētājs un prezidējošās valsts pārstāvis. Parlamenta priekšsēdētājs eh, strādās ar saviem 16 eh, eh, pārstāvjiem, un tad otrs pārstāvs savukārt ar 27 vai 28 dalību valstīm. Tagad pirms dot vārdu Dānijai, Es domāju, ka Francijas Nacionālā asamblēja vēl gribēja izteikties, lūdzu. Lielas paldies! Es runāšu franciski. Es vēlējos runāt par sekretariātu. Uh, Jūs uh, kopumā atbildējāt uh, uz Vācijas jautājumu, pasvītrojot, ka Lībe komitejas sekretariāts ir uh, ļoti augstvērtīgs un ka tas varētu darboties arī dalībvalstu labā, par ko mēs, protams, ļoti priecājamies. Bet varbūt jūs varētu precizēt, kādā veidā tiks nodota informācija visu um, dalību valstu parlamentiem, vai tas tik darīts ar uh, komitejas um, līdzdalību, un uh, proti, vai tiks iesaistīts Lība komitejas sekretariāts šajā darbā. Gracias. Pero es que creo que me quiere apuntar la secretaría algo. Paldies. Nu, sekretariāts vēlas man kaut ko ieteikt, lai gan man ir arī savas idejas. Sí, va de suave. Bueno, a ver, colega, mire, Eh, he dicho que. Colleghi. No Eiropas parlamenta puses ir skaidrs. Tad pieredze rāda, ka sekretariāts ir ļoti profesionāls un spējīgs. Par to es jau runāju. Tagad par Spānijas eh, Cortes Federales, par parlamentu. Uh, Es eh, esmu parlamentā deputāts un senators Spānijas parlamentā. Un um, eh, iekšlietu komitejas un Eiropas Savienības komitejas profesionālisms nav apstrīdams, un viņi var padarīt šo darbu bez papildus izmaksām. Un es esmu pārliecināts, ka tāpat ir arī Francijas parlamentā. Tagad kurš ir sagatavojis šo sanāksmi tik labi? Tad, tas ir sekretariāts no Igaunijas un komitejas sekretariāts. Nu, šī komiteja ļoti sarežģīta, bet nu, mums nav grūtība ar jums sadarboties. Es nezinu, vai es atbildēju uz jūsu jautājumu tagad, bet mums nav noteikti jāpiekrīt tagad uzreiz. Mēs varam vēl to pārdomāt līdz eh, rīt no rītam un vienoties par A, B, C un D, un tad pārējo, ko mēs, par ko mēs nevaram vienoties, varam atstāt uz citu eh, sanāksmi. Bet tagad vārds Dānijai. Eh, kurš gribēja runāt? Lūdzu. Paldies. Eh, Priekšsādātāji, kolēģi, paldies par ielūgumu un par iespēju Eh, stādīt priekšā Dānijas priekšlikumu. Es šodien runāju eh, Dānijas eh, parlamenta vārdā, jo Dānijas parlaments vēlējās pilnīgi piedalīties kopīgās uzraudzības grupas darbā. Kāpēc līgums par Eiropas Savienības funkcionēšanu 88. pāns un Eiropola regulas 51. pāns Eh, dod mums eh, pamatu uzskatīt, ka uzraudzības grupai ir jāsastāv no Eiropas parlamenta un dalību valstu parlamentu deputātiem. Un tāpēc, eh, kā Eiropas Savienības dalību valsts parlamentam, Dānijas parlamentam ir pilnīgi jāpiedalās uzraudzības grupā kopā ar citu dalību valstu parlamentiem. Otrakārt, par operatīvo un strateģisko sadarbību ar Eiropolu. Šī sadarbība ir ļoti svarīga un um, daudz rūpīgāk izveidot nekā trešajām valstīm. Un uh, treškārt ir vienošanās starp Dāniju un Eiropolu, kur ir ņemta vērā Dānijas īpašā situācija gan kā Eiropas Savienības, gan Schengenas dalību valstī. Tātad Dānija ir Eiropas tiesas jurisdikcijā šajā jautājumā. Dānija būtiski piedalās Eiropola budžetā. Um, un um, Eiropola iestādē ir dāniski runājošie um, speciālisti, kas uh, strādā nepārtraukt jebkurā laikā, un um, Dānija ir arī Schengenas uh, zonas dalībnieks. Bez tam starp parlamentu sadarbība vienmēr ir notikusi tā, ka neviens netiek diskriminēts. Nu, lai paskaidrotu, visi Eiropas Savienības dalību valstu parlamenti ir uh, pilnīgi piedalās SCEG konferencē, uh, lai gan trīs valdības eh, nav ratificējušas fiskālās stabilitātes līgumu. Tātad eh, paldies eh, prezidentūrai, ka visi parlamenti ir iekļauti Eiropas Savienības līmenī, neskatoties uz atšķirīgām situācijām valstīs. Un Dānijas policija piedalās Eiropola sadarbībā un arī sadarbībā apmainoties ar izlūkošanas informāciju. Dargie kolēģi, Dānijas parlaments arī vēlas eh, kļūt par pilntiesīgu eh, eh, kopīgās uzraudzības grupas dalībnieku, lai varētu arī uzraudzīt mūsu pašu valdību. Arī šeit ir runa par Eiropolu leģitimitāti. Dānijā un ceru, kā labas sadarbības garā jūs atbalstīsiet šo priekšlikumu. Paldies! Paldies! Un tagad ir uh, saraksts no deviņiem runātājiem, bet es tagad gribētu vispirms uh, noteikti īs, īs ievadrunu. Dānija ir un ir bijusi ļoti labs Eiropas sabiedrotais. Tomēr Dānija izvirzīja dalību Eiropol eh, vai nedalību Eiropol referendumā. Uh, un e, negatīvs balsojums gandrīz uzvarēja. Tātad nu, parlaments, padome un komisija mēģināja e, šo Eiropolu un Dānijas jautājumu atrisināt, un lai to e, izdarītu, mēs šo likumdošanu izmantojām, cik vien bija iespējams. Uh, Nu, lai gan Dānija nav trešā valsts, tomēr e, sadarbība ar Dāniju notiek kā ar trešo valsti, lai viņi varētu sadarboties. Eiropas tiesa budžets, valoda, e, Schengens sadarbība policijas un izlūkošanas jautājumos eh, Olaf un arī citi jautājumi šeit ir ņemti vērā. Tagad ir jāatrisina jautājums par Dānijas dalību uzraudzības komitejā. Pirmais eh, Hamberkungs no Zviedrijas. Lielas paldies! Iespējams, ka mans teiktais nebūs saistīts ar uh, Dānijas komentāru. Es vēlējos pateikties visiem par uh, šīs sanāksmes organizēšanu. Uzskatu, ka uh, sadarbības starp parlamentiem ir ļoti vērtīga. Domāju, ka šai kontrolas grupai vajadzētu būt pietiekami efektīvai, lai mēs varētu labi parūpēties par Eiropolu. Tāpat arī es uzskatu, ka mēs eh, dalībvalstīs varēsim daudz ko mācīties no sadarbības ar pārēju valstu parlamentiem. Mums vajadzētu darīt tieši to, kas ir paredzēts likumos par Eiropolu, proti, ja uh, informācija nav pieejama, tad arī nav nekādas iespējas ar to apmainīties. Mēs Zviedrijā uzskatām, ka uh, sadarbību vajadzētu organizēt efektīvi. Trojka noteikti ir jāņem vērā. Parlamentu ietveros mums vajadzētu nodrošināt, lai darbs norit secīgi un pietiekami gudri. Ja ir runa par jautājumu uzdošanu, tad, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpat arī ir jādomā par kopīgajiem resursiem. Uzskatu, ka Eiropas parlamentā vajadzētu padomāt par to, ko tieši mēs vēlamies panākt. Kādā veidā šī sadarbība tiks organizēta, vai pastāv kaut kādas eh, robežas mūsu sadarbībai? Domāju, ka arī valodu jautājums ir būtisks. Tika runāts par šo sākotnējo priekšlikumu, un ja ir runa par lēmumu pieņemšanu, tad, eh, protams, ka vienprātība ir tāds eh, uzteicams veids, bet mums ir jādomā, kā tas izskatīsies praksē. Mums vajadzētu arī nodrošināt eh, elastīgumu, nevajadzētu visu um, pierakstīt rakstveidā. Protams, ka ir svarīgi noteikti ilgtermiņa programmu, taču uh, To darot, mēs riskējam ar um, to, ka beigās viss var mainīties, tieši tāpēc nevajadzētu visu iekalt akmenē. Liels paldies jums par komentāru, un tagad dosim vārdu um, Biset kungam no uh, Francijas senāta. No? Nu? Je, je me suis déjà exprimé. Es jau izteicos priekšsēdētāji. Tāpēc eh, varbūt eh, mana kolēģi tagad varētu runāt. Lūdzu, dod jums vārdu kundzei. Paldies, priekšādētāji! Vispirms, eh, liels paldies par šo ļoti konstruktīvo viedokļu apmaiņu. Mēs šajās starpā parlamentārajās mm, sanāksmēs runājot par Eiropolu vienmēr esam bijuši konstruktīvi. Uh, Francijā mēs jau sen ļoti labi saprotam parlamentāro kontroli. Es atceros, ka 2013. gada mm, 20. septembrī Nacionāla asamblēja pieņem rezolūciju, kur tika runāts par Eiropola aktivitāšu uzraudzību. Tieši tāpēc Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentu uh, sadarbība mums ir ļaus atrast kompromisu. Mēs priecājamies par to, kā Eiropas parlaments sadarbojas ar dalību valstu parlamentiem, un tas tiek darīts uz vienādiem pamatiem. Lai nodrošinātu um, veiksmīgu darbību, um, šai uzraudzības grupā ir vajadzīgs pragmatisks reglaments. Mums vajadzētu ne tikai apmainīties ar paraugu praksi, bet gan sekot līdzi konkrēti Eiropola darbām. Tas ļaus mums nodrošināt īstenu sadarbību starp dalību valstīm, strādājot pie drošības jautājumiem un vienlaicīgi ievērojot pamatiesības. Mēs runājam arī par veidu, kā būtu jāpieņem mūsu lēmumi vienprātības likums, mēs redzam, ka tas varētu visu padarīt ļoti neelastīgu. Protams, mums ir vajadzīga leģitimitāte, lai mēs varētu izteikties par Eiropola darbu. Tāpat arī ir jānodrošina, lai šīs kontrolas eh, grupas darbs mm, turpinātos un netiktu pārtraukts. Uh, Jūs runājāt par sekretariātu, par eh, trojkas personālu, kas varētu nodrošināt loģistikas jautājumus, un darba kārtību varētu gatavot tāda uh, ierobežotākā grupa, balstoties uz kosaku pieredzi. Tāpat arī grupas pārstāvjiem ir jādod iespēja uzdot jautājumus gan rakstveidā, gan arī mutiski. Uh, Jūs pieminējāt šos rakstveida jautājumus, bet es uzskatu, ka arī mutiski jautājumi ir ļoti būtiski. Šādā veidā mēs varētu iegūt informāciju daudz ātrāk un no pamatavota. Protams, ka ir jāņem vērā arī um, diskrēti jautājumi un konfidencialitāti. Eh, Paldies. Jā, protams, mēs eh, piekrītam, ka mums eh, vajadzēs izskatīt eh, šos jautājumus, kas eh, jūs uztrauc, proti lēmumu pieņemšana un vienprātība. Mēs eh, jau par to runājām. Tāpat arī attiecībā uz mutiskiem un rakstveida jautājumiem nesaskatu šeit nekādas problēmas. Došu vārdu tagad uh, Cipels kundzei, kas ir Eiropas parlamentā sociāldemokrāta grupas pārstāve. Thank you very much. Es paldies priekšādātāji. Es oficiāli nepieteicos runāt, taču tad, kad es uzklausīju kolēģi no Dānijas par viņa mm, vēlmi būt pilntiesīgam loceklim šajā grupā, mana spontānā reakcija bija, un šķiet, ka jūs to arī labi dzirdējāt, nē. Un kāpēc? Kāpēc šāda reakcija man ir? Es to gribētu tagad eh, detalizētāk eh, izklāstīt. Jūs jau pieminējāt referendumu, kas notika Dānijā, un šajā referendumā tika pieņemts lēmums, ka Dānija nebūs Eiropola locekle. Mums šeit parlamentā ir bijušas ļoti garas debates. Mēs esam sprieduši par to, ka jā, ir šis referendums un, protams, ka šī referenduma rezultāti ir jāuztver nopietni. No otras puses, mēs vēlējāmies arī parādīt eh, gatavību turpināt kaut kādu veidu sadarbību. Un mēs arī kaut ko esam sarīkojuši, kaut arī daudziem kolēģiem šķiet, ka tas nav pareizais risinājums. Mēs eh, paredzējām veidu, kā Dānija, neskatoties uz referenduma rezultātiem, um, varētu tomēr turpināt ar mums sadarboties, nekļūstot par trešo valsti. Tad, kad jūs uzdevāt jautājumu par pilntiesīgu locekļa statusu, tad mana atbilde ir nē. Ja mēs šo jautājumu uztveram nopietni, tad ir jābūt kaut kādām sekām. Man patiešām ir žēl, bet jūs nobalsojāt nē, jūs nevēlaties piedalīties Eiropolā. Ja mēs tagad jums piešķiesim visas tās pašas tiesības, kādas piemīt visām pārējām dalību valstīm, kurām ir vienādas tiesības un vienāda piekļuva institūcijām, tad uh, mēs neņemam vērā jūsu atbildi referendumā. Tas nozīmē, ka mēs padarīsim Dāniju par pilntiesīgu locekli pilnīgi visur. Kāda tad būs jēga no šī referenduma? Lūk, tāda ir problēma. Un tieši tāpēc, nevēloties dot nepareizus signālus citiem, un lai atgādinātu mūsu dalībvalstīm un arī parlamentiem un arī mūsu pilsoņiem, ka tad, kad viņi par kaut ko balso, viņiem ir jāzina, ka katrai balsī ir svars un tai ir arī sekas. Mans personīgais viedoklis ir, ka Ņemot to visu vērā, Dānijai nevar piešķirt tādas pašas tiesības šajā grupā kā uh, visām pārējām līdz šim 27 dalību valstīm. Lielas paldies! Lielas paldies! Kā vienmēr jūs izsakāties ļoti skaidri. Mēs jūs ļoti labi sapratām. Tagad vārds Igaunijas parlamenta pārstāvim, Vanet kungam. Lielas paldies! Godāmie priekšādātāji kungi, es domāju, ka neviens šajā zālē um, nebūs neinteresēts Eiropas drošības jautājumos, un tas attiecas gan uz Eiropas parlamentā, gan arī uz dalību valstu parlamentu deputātiem. Uzskatu, ka šai grupai būs ļoti nozīmīgi uzdevumi. Uzdevums būs ne tikai kontrolēt Eiropolu, bet arī uzlabot uh, Eiropola darba efektivitāti. Lai mēs varētu rezultatīvi veikt šo darbu, mums ir vajadzīgs ātrs un efektīvs lēmumu pieņemšanas process. Kā jau tika norādīts, uzraudzība ir jābalstās uz vienprātību, taču varbūt mēs varētu izmantot kosāk vai padomes analoģiju. Šādā veidā mēs varētu uzlabot efektivitāti. Mums noteikti vajadzētu to ņemt vērā, un dalību valstis, vairākas dalību valstis uz to ir norādījušas. Lūdzu, būsim elastīgi. Gracias, senjor Lanet. Es paldies Laneta kungam. Tagad eh, dosim vārdu Palpovu kungam no Bulgārijas. Much, but, uh... Liels paldies! Taču es jau atsaucu savu jautājumu, jo jau saņēmu atbildi. Gracias a usted, señor Popov. Eh, del... Liels paldies Popovu kungām. Tagad Itālijas senāta pārstāvis Krimīkungs. Paldies priekšsādātāji, paldies par uh, veikto darbu, par uh, izstrādāto tekstu. Uh, senāts, Itālijas senāts tic šīs grupas lomai un arī, ka tā varēs dot atbalstu Eiropalam un piekrītam daudzu parlamentu viedoklim un mums vajadzētu pēc iespējas rast uh, kompromisa uh, risinājumu par reglamentu, jo tas varētu tādā gadījumā uzreiz stāties spēkā šajā uzraudzības grupā. Par lingvistisko jautājumu atgādinam, ka ir jāievēro uh, starp tautiskās darbības principu un jānodrošina tātad tulkojums angļu un franču valodās un delegācijām pašām pēc eh, savām izmaksām, tātad pēc savas vēlmes, tad tās varētu nodrošināt tulkojumu citās valodās. Par sekretariāta jautājumu mēs uzskatām, ka būtu vēlams, ja būtu atkal šeit kaut kāda veida kompromiss, piemēram, skatoties uz bundestāku iesniegto grozījumu, kas ir vērsts uz to, lai mm, ieviestu trojkas ideju, nu, varbūt te, ja mēs eh, ieviest šo struktūru, mēs varētu izmantot kaut kādu tādu kā atbalstu struktūru eh, tādā, nu, dabīgā veidā, kas eh, izrietētu no šīs pašas trojkas sekretariāta, kurai savukārt sniegtu atbalstu Eiropas parlamenta darbinieki, kas, protams, neradītu papildus izmaksas, jo tas būtu mm, prezidentūras uzdevums nodrošināt tātad šos darbiniekus. Tālāk par citiem jautājumiem. Pār Eiropas parlamenta lēmumu atbalstīt šo iekļaušanu sarakstā, te man jāsaka, ka Tas eh, varbūt nav tas pats svarīgākais, bet eh, tā ir laba doma runājot par reglamenta labāku definēšanu, tā ka varam tikai piekrist eh, šīm izvēlēm un tiem grozījumiem, ko ir iesnieguši, ko vēlas atbalstīt Eiropas parlamentu deputāti. Senjor Krimi. Mēs paldies Krimī kungām. Un vēlējos jums uzdot vienu jautājumu. Ļoti rūpīgi Ieklausījos tajā, ko jūs teicāt attiecībā uz sekretariāta finansēšanu. Varbūt jūs varētu sagatavot uh, rakstveidā šo tekstu un uh, mums to nosūtīt, lai mēs varētu arī to izvērtēt. Tagad došu vārdu Somijas uh, pārstāvēji. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Godāmie kolēģi! Esam šeit eh, sanākuši kopā, tāpēc, ka kopā mēs eh, esam spēcīgāki nekā atsevišķi. Mūsu kopējais mērķis ir eh, nodrošināt efektīvu uzraudzības un pārbaudas mehānismu Eiropolam. Kā jau priekšādātājs un pārējie norādīja, mums šāds mehānisms ir ļoti vajadzīgs. Somija uzskata, ka mums vajadzētu darboties efektīvi. Mēs vēlamies, lai mūsu darbam būtu rezultāti un lai mūsu sadarbība būtu um, jēgpilna. Somijas pieeja būs ļoti pragmātiska. Šeit ir runa par parlamentāro iestādi, un, ja runa par Dānijas gadījumu, tad eh, Dānija ir dalībvalsts. Dānijai ir īpašas attiecības ar Eiropolu, kā norādīja priekšsēdētājs. Šīs attiecības ir atšķirīgas no tām attiecībām, kādas Eiropolam ir ar trešajām valstīm. Mēs uzskatām, ka no praktiskā viedokļa nebūtu saprātīgi veidot trešo kategoriju, kas attiektos tikai uz Dāniju. Tāpēc Somija atbalsta pieju, kur Dānija drīkst piedalīties uzraudzības grupas darbā un var darboties kopējā parlamentārajā uzraudzības grupā. Mēs vēlētos eh, pateikties visiem par ieguldīto darbu un cerams, ka rīt mēs par visu varēsim vienoties. Lielas paldies par eh, jūs teikto. Šķiet, ka mums ir skaidrs eh, Somijas atbalsts Dānijai par to, ka Dānijai vajadzētu darboties parlamentārajā uzraudzības grupā. Tagad eh, dosim vārdu Slovenijas pārstāvim, Mārtiņa kungam. Lielas paldies, priekšādātāji! Slovenijas delegācija uzskata, ka runājot par reglamenta projektu, mums vajadzētu vienoties par minimālo kompromisu un sagatavot tādus, tādu reglamentu, kas varētu tikt papildināts pēc tam, kad būsim izvērtējuši mūsu darba rezultātus. Tāpat ir būtiski, lai mēs nodrošinātu efektīvu Eiropolu kontroli. Mums nevajadzētu ļaut, ka individuāli politiķi vai valstis un uh, to rīcībā ietekmē mūsu darbu. Mums vajadzētu darboties pēc iespējas pragmātiskāk. Bez reglamenta mēs nevarēsim savu darbu veikt. Mēs eh, cerām, ka rīt mēs varēsim jau darboties ar pieņemtu reglamentu. Slovenijas delegācija jau sākumā pauda atzinīgu viedokli par reglamentu. Mums eh, nav nekādu problēmu arī attiecībā uz eh, lielāko daļu no grozījumiem. Vēl nav izskatīti vairāki punkti. Pirmkārtām, ja runa par uh, Mm, trojkas izmantošanu, mēs eh, tam piekrītam. Ja ir runa par eh, vienprātību lēmumu pieņemšanā, tad eh, tas būtu vēlamākais variants, taču, lai izvairītos no jautājuma bloķēšanas, mēs uzskatām, ka mēs varētu arī izskatīt iespēju uh, gadījumos, kad vienprātība nav panākta, mēs varētu pieņemt lēmumus ar 80% vairākumu. Uh, valodu režīms. Uzskatām, ka sistēmai vajadzētu būt pēc iespējas vienkāršākai, kas radītu vismazāko finansiālo un tehnisko slogu. Uzskatām, ka šajā gadījumā mēs varētu saglabāt mums jau ierasto uh, darba formātu, kādā mēs strādājam citos uh, parlamenta uh, pasākumos. Par sekretariātu. Uh, Mēs uzskatām, ka sekretariātam vajadzētu darboties kā kontaktpunktām, un tam nevajadzētu radīt papildu finanšu slogu dalībvalstīm. Apakšgrupas šeit mums nav īsti skaidrs, kā tas izskatītos, vai tas nozīmētu, ka šīs apakšgrupas tiktos atsevišķi, vai arī tās tiktos uh, kā daļa no visas grupas parastajās sanāksmēs. Mēs gribētu saņemt papildu skaidrojumus par apakšgrupām. Mēs gribētu aicināt visus panākt vienprātību tā, lai mēs rīt varētu pieņemt reglamentu. Protams, ka mums ir arī jāņem um, vērā tas, ka ar reglamentu varētu papildināt uh, darbam turpinoties. Gracias por, también por la posición. Liels paldies par jūsu pozitīvo nostāju. Paldies eh, Slovenijas pārstāvim Atikungam. Eh, tagad došu vārdu Polijas pārstāvim. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos sākumā norādīt, ka grozījums par trojku mums eh, šķiet ļoti racionāls. Uzskatām, ka tas nodrošina mūsu institūcijas kontinuitāti. Tātad paužu Polijas parlamenta atbalstu šim grozījumam. Tagad par sekretariātiem. Mums ir arī bijušas eh, tādas situācijas, kur sekretariāts ir katrā no dalību valstīm, kas, protams, ir labi, bet arī jāsaprot, ka sekretariāts darbojas sava parlamenta labā. Varbūt mēs varētu izveidot tādu sistēmu, kur uh, pastāv arī autonoms sekretariāts, un mēs eh, atrodam tam finansējumu. Mums ir arī jāpaskatās, kā mēs to varētu uh, eh, struktūrēt. Šeit mums vēl atbildes nav. Nākamais jautājums - lēmuma pieņemšana. Vienprātība kā princips itin labi darbojas kosak ietvaros. Uzskatu, ka tas būtu labākais risinājums no visiem pieejamiem variantiem. Katra valsts, kas aktīvi piedalās lēmumu pieņemšanā, varētu darboties pastāvīgi, bet lēmumu pieņemšana būtu mm, pietiekami vienkārša. Atvēlētais uzstāšanās laiks. Es saprotu, ka katram priekšādātājam vienmēr uh, ir jādod iespēja izteikties visām dalībvalstīm, kas vēlas to darīt. Tātad mans ieteikums būtu dot vārdu visām dalībvalstīm, kas vēlas izteikties, bet kā sadalīt laiku, tas savukārt paliktu priekšsēdētāja ziņā. Lielas paldies Rapela kungam no Polijas. Tagad uh, Pistorijas kungs no Vācijas Bundestāga. Priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi, man būtu divi komentāri vispirms. Eiropols, tāpat kā visas drošības iestādes, uh, dzīvo no divām lietām. Pirmkārt, tam, tam ir vajadzīga uzticēšanās, un otrkārt, efektīva parlamentāra kontrole. Uh, Abas lietas iet roku rokā, un domāju, ka mēs esam uz eh, pareizā ceļa. Uzticēšanās nozīmē to, kā ir vajadzīgi labi darbinieki, tāpat arī ir uh, jānodrošina uh, laba izpratne par Eiropola uzdevumiem. Šeit es vēlētos norādīt, ka es piekrītu uh, savai kolēģei no Eiropas parlamentā, Sīpels kundzei. Uh, Es saprotu, ka Dānija vēlas būt pilntiesīgs loceklis, bet uh, galu galā, ja Dānija uh, nedarbojas Eiropolā kā pilntiesīga locekle, tad tā nevarētu būt pilntiesīga locekle kontrols iestādē. Tas uh, ietver zinām pretrunu. Mēs uzskatām, ka novērotājs status tomēr būtu pats pēdējais līdzeklis, ko izmantot. Mēs Priecājamies par iekšējā darbā kontinuitāti. Mēs uzskatām, ka tām ir mm, mm, vajadzīgi pietiekami līdzekļi. Ja runa par apakšgrupām, tad šeit galvenokārt ir runa par darbu atvieglošanu. Mēs vēlamies arī izvairīties no izmaksu palielināšanas. Protams, runa ir arī par to, ka šīs apakšgrupas eh, tiktos uh, kopā ar eh, pārējām sanāksmēm. Un eh, nevienmēr ir jānoorganizē mm, reāls tikšanās, darbu var veikt arī elektroniski. Par sekretariātu Bundestāgs uzskata, ka ir vajadzīgs šāds sekretariāts, un eh, tas viss ir jāorganizē arī bez papildus izmaksām. Uzskatām, ka tas nāktu par labu visu dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem. Uh, Šāds sekretariāts var ļaut mums panākt labus rezultātus, un tas ļautu arī atvieglot darbu parlamenta sekretariātam. Šķiet, ka tam jau tā pietiek eh, dažādu uzdevumu. Pēdējais punkts eh, - tiesības uzdot eh, rakstveidu jautājumus. Tās ir pilnībā atbalstāmas. Šķiet, ka tam piekrīt vairākums. Ja mēs to darīsim, tad arī sekretariāts būtu saprātīgs risinājums, jo savādāk mēs nevarētu šīs tiesības īstenot. Šķiet, ka debatas par reglamentu vienmēr ir tādas ļoti kaismīgas, bet mēs arī zinām, ka reglaments nevienmēr ir iekalts akmenī, un tāpēc mums ir jābūt spējīgiem būt gan kritiskiem un jābūt gataviem arī pārstrādāt reglamentu, skatoties, kas funkcionē labi un ko vajadzētu piekuriģēt. Šādā veidā mēs panāksim vislabākos rezultātus. Torjus. E... Paldies. Pistorijas kungs. Paldies, kā aplūkojāt Eh, šo jautājumu par vienkāršošanu mēs noteikti centīsimies darīt, ko spēsim. Un tagad Mecu kungs no Beļģijas parlamenta lūdzu. Paldies priekšsādātāji cienījamie kolēģi Beļģijas delegācijas eh, vārdā. Tikai trīs eh, pavisam ātri komentāri. Pirmkārt par mūsu Dānijas kolēģu kandidatūru Vēstule tika pārunāta komitejā par iekšējām lietām. 26. septembrī komiteja bija nolēmusi, ka tā apstiprinās Dānijas lūgumu kļūt par pilntiesīgu locekli kopīgajā parlamentārajā uzraudzības grupā mm, par Eiropolu tā, ka ja uh, būs kāda grozījuma, tad viņi var cerēt uz mūsu atbalstu, balstīties uz mūsu atbalstu. Otrām kārtām valoda režīms. Mēs pilnībā atbalstām Dievs Demers uh, kunga, nu pat teikto par valodām, tā ka tur komentārs pavisam īsts. Trešām kārtām uzskatām, ka ir svarīgi uh, runāt par uh, balsošanu uh, vien, vienprātībā pieņemtiem lēmumiem. Eh, runātāja konferences nolēma, ka in principle, angļu valodā sakot, balsošana būs ar vienprātību. Mēs nezinām, kāpēc šie vārdi in principle ir pazuduši eh, no reglamenta priekšlikuma. Paldies! No, muchas gracias a usted. Paldies. Mecukungs. Esam piefiksējuši jūsu pozīciju par Dāniju, tātad atbalstot Dānijas jautājumu. Braško Polus kungs no Grieķijas parlamenta lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par eh, sagatavošanās darbu šai ļoti svarīgajai sanāksmei. Paldies visiem, kas pie tā ir strādājuši. Eiropas parlamentam un prezidējošai valstī Igaunijai. Un tāpat visiem kolēģiem, kas ir ierosinājuši interesantus grozījumus. Mēs esam par vairumu grozījumu, gribētu paust uh, savas uh, valsts pozīciju attiecībā uz um, lielāko daļu grozījumu. Nepieminēšu visu pilnīgi sīki, bet uh, Pats par sevi saprotams, ka jānodrošina efektīvas debats. Tātad no vienas puses jānodrošina šī efektivitāte, un no otras puses jāskatās, kādas praktiskās iespējas mums ir. Un kāda ir ierobežojumi un limiti par Dānijas līdzdalību. Kompromisa risinājums. To minēja Kipras Nacionālās asamblejas pārstāvi Izskatot, ka varētu būt trīs grupas, tātad pilntiesīgie locekļi ar eh, balsošanas tiesībām, eh, locekļi, kas eh, pilntiesīgi piedalās procedūrā bez balsošanas tiesībām, te varētu būt Dānija, un tad novērotāji, kuriem nav tāda pati pozīcija. Par organizatoriskiem priekšlikumiem, ko izteica galvenokārt Vācija, domāju, ka trojkas princips būtu ļoti noderīgs. Mums ir šāda pieredze jau no citiem formiem, citām komitejām, kur darbojas šī trojka, un trojka nodrošina e, tādu turpināmību laikā, un būtu arī pareizi veidot apakšgrupas, un tām vajadzētu strādāt e, nevis paralēli plenārsēdēji, bet e, pēc tam, tātad šīs grupas strādāt pēc tam, Nē, pirms tam un pēc tam eh, plenārsēju tad izskatīt šo apakšgrupu darba rezultāts. Tālāk par izteikšanās laiku locekļiem. To vajadzētu atstāt prezidentūras ziņā. Ir pareizi, ka vairumā gadījumu ar trīs minūtēm nepietiek. Tas ir ļoti ierobežojošs laika termiņš, bet, eh, kā es teicu, to varētu atstāt eh, prezidentūras ziņā, tātad 3 līdz 5 eh, minūtes. Manā valstī ir, manai valstī ir tāda, nu tāda vidusceļa pozīcija. Dažkārt es domāju, ka, jā, ir tāda strupceļa procedūra, tad vajadzētu izmantot kvalificēto vairākumu balsojot, bet uh, nevajadzētu kvalificēto vairākumu jau eh, izmantot pašā sākumā bez eh, specifiskiem procedurāliem lēmumiem. Vienprātībai vajadzētu būt. Bet, eh, ja teiksim, šī strupceļa situācija, tad eh, vajadzētu pieļaut eh, kvalificēto vairākumu. Par lingvistisko procedūru. Domāju, ka procedūra līdz šim ir bijusi pareiza. Varētu vēl teikt ko vairāk, bet mans runāšanas laiks ir iztecējis. Paldies! Paldies! Un Nākošais Florijā kungs no Rumānijas parlamenta apakšpalātas. Florijā kundze, paldies. Es eh, izmantošu iespēju runāt savā dzimtajā valodā. Eh, runājot par visiem grozījumiem, kas ir iesniegti, gribētu eh, saņemt precizējumus. Arī mēs uzsveram, ka eh, trojkas priekšlikums tas ir interesanta ideja, vajadzētu to ņemt vērā, un tas nodrošina arī prezidentūras tādu turpināmību. Šī trojkas ideja. Tādā gadījumā sekretariātam noteikti vajadzētu būt uh, Uh, nodrošinātam no dalība uh, valstu parlamentu puses, tātad tie, kas ir rotācijas kārtībā šajā mm, prezidentūrā. Attiecībā uz grupām piekrītam un katram nacionālajam parlamentam jābūt pārstāvētam katrā apakšgrupā. Tā vajadzētu būt. Uh, darbs, kā norisēt šajās apakšgrupās. tādā veidā, lai varētu organizēt apakšgrupu sēdes pirms plenārsēdes un tādā veidā, lai apakšgrupu darba secinājumus pēc tam varētu prezentēt attiecīgi plenārsēdē. Par to, kādā veidā pieņemt lēmumus par balsošanu, mēs piek, pieturamies pie Bratislavā lēmtā, kas paredz vienprātības principu. Tālāk par uh, E, izteikumiem. Jā. Es domāju, ka jādomā par šo, kādā veidā varētu to realizēt. Mēs esam vairāk kā 130 locekļi, jā, katrs e, katru mēnesi nāk klajā ar kaut kādu jautājumu, tad mēs varētu bloķēt Eiropola darbību un neviens negribētu šādu lietu pieļaut. Paldies! Tālāk, eh, tīri informatīvs eh, punkts. Eh, mums ir tūkošanas režīms pieejams. Līdz noteiktam laikam, šeit mēs nerunājam par politiķiem, bet par profesionāļiem, kas strādā noteiktu darba dienu, tāpēc, ņemot to vērā, gribētu ierosināt sekojošo. Dosim vārdu Ladauskas kungam no Lietuvas un Šusta kungam no Bundestāga. Uh, un pēc tam turpināsim rītā. Georgālus kungs runās no Kipras un Solē kungs. Ja jūs eh, tā piekrītat eh, šādam darbam, tad dosim vārdu vēl diviem pārstāvjiem un tad turpināsim rīta savu darbu. Paldies visiem par izpratni! dodu tagad savu tauskas kungam vārdu no Lietuvas. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu pateikties Lībe komitejai un Igaunijai, Igaunijas prezidentūrai par eh, šo debašu organizēšanu tik svarīgā jautājumā. Man ir prieks, ka eh, tik daudzi parlamentu locekļi ir izteikušies par eh, reglamentu parlamentārai uzraudzības grupai, tas parāda, ka mēs visi gribētu dot ieguldījumu, lai nodrošinātu mūsu pilsoņu drošību un lai risinātu šīs dienas izaicinājums. Pārskata klauzula kas nodrošina reglamentu pārskatīšanu pēc diviem gadiem. Oficiāli Lietuva nav iesniegusi savus komentārus, bet esam diskutējuši par eh, reglamentu un atbalstam tās valstis - Īriju, eh, Horvātiju, Ungāriju, Vāciju, kuras iesniedz grozījumus saistībā ar valodu režīmu. Un Dies eh, Dimēras kungs jau minēja, ka dokumentus vajadzētu Tātad, ja visi dokumenti tiktu tulkot visās oficiālajās eh, darba valodās, tad tas radītu milzīgu slogu mums visiem. Tas tā ir, bet es domāju, ka mutiskā tulkošana būtu ļoti noderīga, jo tas ļautu mums visiem labāk iesaistīties diskusijā un nodrošināt labāks tāds analīzes iespējas par visām detaļām, kas ir ārkārtīgi svarīgas. Un mēs visi zinām, ka uh, viss Eh, slēpjās detaļās, tāpēc es gribētu ierosināt, ka mēs eh, meklējam visas iespējas nodrošināt mutisko tulkošanu visās oficiālās valodās, jo tas varētu būt priekšnosacījums mūsu rīcības veiksmē, jo tagad eh, Nacionālam parlamentam, nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamentam ir jāstrādā kopā un vēlu veiksmi visiem darbā. Paldies! Paldies cienījamam kolēģim. Tagad Šusterkungs eh, no Bundestāga lūdzu. Jā, fin dank, Herr Fosits. Eh, paldies, priekšādātāji. Paldies, ka jūs eh, devāt Vācijas Bundestāgām iespēju vēlreiz izskaidrot mūsu grozījumus. Uh, Es tagad vairs nerunāšu par trojku rakstveidu jautājumiem un valodu režīmu, jo jūtu, ka vairākums jau ir visnotaļ jūtams, bet es gribētu vēlreiz izteikties par apakšgrupām un par sekretariātu. Domāju, ka no Vācijas viedokļa raugoties Eiropolam ir ļoti liela nākotne, ņemot vērā drošības apdraudējumu Eiropā. Un, protams, ka tas saistās arī ar pilnvaru un kompetenci aptvērumu. Ja mēs vēlamies nodrošināt šādu darbu, tad uh, ir vajadzīga parlamentārā kontrole. Parlamentārā kontrole ir demokrātijas visaugstākā vērtība, un mēs uzskatām, ka Eh, šāda, eh, šāda institūta izveide ir ļoti būtiska. Mums ir jāsaprot, ka tas, kas eh, pašlaik jau ir iekļauts reglamentā, varētu tikt paplašināts, nedomājot arī par izmaksām. Ja runa par apakšgrupām, es varu iedomāties, ka, ja mēs tiksimies divreiz gadā šādā sastāvā, tad mm, tāda pastāvīga parlamentāra kontrole nevarēs tikt veikta. Mēs uzskatām, ka, ja runa par tādiem pāris svarīgākiem punktiem, un šeit es iedomājos uzreiz datu aizsardzību vai terorismu novēršanu, mēs varētu izveidot tīklu vai apakšgrupu, kurā piedalītos šī institūta pārstāvji. Šie pārstāvi varētu sadarboties ar dažādām darba metodēm, varētu arī tikties savā starpā un tādējādi strādāt pie šiem mums tik būtiskajiem jautājumiem. Uzskatu, ka šie jautājumi ir pietiekami svarīgi, lai ar tiem darbotos biežāk nekā tikai divreiz gadā. Parlamentāra kontrola ir ārkārtīgi svarīga. Mēs nevēlamies, lai tā kļūtu par tādu kā vīģis lapu. Tieši tāpēc mēs iestājamies eh, par to, lai tiktu veidotas šādas apakšgrupas. Tagad par sekretariātu. Esmu pārliecināts, ka Lībe komitejas sekretariāts varētu veikt eh, šo darbu, bet arī esmu tikpat pārliecināts, ka eh, šādam institūtam, kādā mēs pašlaik šodien tiekamies, ņemot vērā Eiropola tālāko attīstību, uh, Ehm, būs vajadzīgs pastāvīgs sekretariāts, kas eh, varēs veikt eh, mūsu darbu, piemēram, rakstiskie jautājumi tā tālāk. Uzskatu, ka mm, ne viss eh, ir iespējams ar taupīšanu. Mēs redzam, ka mm, visi trīs trojkas dalībvalstu parlamenti var finansēt šo darbu. Tie ir 18 mēneši. Uh, Jautājums, vai tie strādās eh, dalību valstu galvaspilsētās, vai tas viss notiks elektroniski, vai arī viņi tiksies Briselē, šo jautājumu mēs varam atrisināt vēlāk. Šeit ir eh, iespējams elastīgums, taču es uzskatu, ka šāds eh, kopīgs sekretariāts ir vajadzīgs. To mēs varam atzīt jau šodien. Es darbojos arī um, dalībvalsts parlamentārās kontrolas institūcijā un domāju, ka uh, Mēs varam šādā veidā iegūt daudz plašāku pieredzi, bet tos jautājumus, ko mēs varam atrisināt jau šodien, tie ir jāatrisina jau šodien. Šķiet, ka visos pārējos jautājumos eh, vairākuma viedoklis jau ir skaidrs, tāpēc par to vairs neizteikšos. Paldies eh, cienījumam kolēģim. Jorgalas kungs no Kipras parlamenta. Karstugio Pordara. Paldies, priekšsādātāji. Atvainojamies tulkiem, ka strādājam ilgāk un aizkavējam viņus. Gribētu saņemt skaidrojumu, ja jūs varētu sniegt man skaidrojumu. Te nav runa par grozījumiem. Mēs visi esam viensprātis, ka, lai varētu nodrošināt efektīvu parlamentāru uzraudzību un aktīvu uh, līdzdalību, tad uh, mūsu grupas pārstāvēm ir jābūt Eiropola uh, valdē. Tā tad to paredz arī 51. pants, ka mūsu pārstāvēm tur ir jābūt. Un Kipras parlaments uzskata, ka šīs personas nozīmēšana jāveic mums neatkarībā no tā, vai pastāv e, kaut kāda vienošanās. Vai jūs varētu padarīt e, skaidrākus divus punktus, divas lietas? Pirmkārt, vai jūs piekrītat šai nostājai, ka mums nepieciešams e, noteikt savu pārstāvi neatkarīgi, ja mums būs atšķirīga procedūra no reglamenta rītā un otrām kārtām? Ko esat lēmuši attiecībā uz procedūru nozīmējot mūsu pārstāvu Eiropolu valdē? Paldies! Paldies! Pavisam īs eh, kopsavilkums, un tad būsim gatavi rītdienas darbam. Rīt turpināsim šīs debatas. Vienīgā lieta, ko gribētu lūgt, gribu lūgt Lība grupas eh, sekretariātam sniegt mums kopsavilkumu par eh, šeit paustajiem viedokļiem šo pēcpusdienu. par eh, piecām jautājumu grupām, kur mūsu pozīcijas ir eh, dalītas. Vispirmām kārtām informācija Dānija. Tā tad ir novērotājs. Eiropol eh, valdē bez balstiesībām. Un vēl informācija mums ir juridiskie dienesti šeit. Ļoti kompetenti juridiskie dienesti. Mūsu uh, komiteja arī nodrošina viņiem diezgan daudz dārgu un pagājušā. Eh, nedēļā mēs lūdzām šo atzinumu par eh, Dāniju. Viņiem ir nepieciešams jautājumu izpētīt sīkāk, bet eh, viņi mums ir devuši informāciju un to nodod arī jums tagad tālāk, kā provizoriski. Tātad viņi saka, ka šī situācija nav tādā burtiskā veidā atrunāta nedz līgumos, nedz Eiropol eh, regulā par eh, visām pusēm, kas eh, darbojas atbilstoši līgumam un kas ir paredzēts pantā 88. Tā tad ir runa par šīm pusēm, bet nav specifiska noteikuma par to, vai Dānija var uh, piedalīties. Tas ir tādā vienkāršotā veidā, e, tātad, ko ir teikuši mūsu juridiskie dienesti. Un uz šīs nots paldies visiem, kas piedalījās e, šīs e, dienas darbā. Rīt turpināsim. Priekšsādātājs laipni pasakās tulgiem, kas esot vislabākie pasaulē. Un vēl viens svarīgs punkts. Priekšsādātājs saka, paturot prātā kaut ko, ko varbūt nesat eh, konstatējuši, ka ir atšķirības starp mutisko tulkošanu un rakstisko tulkošanu. Tātad mutiskā tulkošana ir tas, kas notiek šodien, un uh, translation angļu valodā tas nozīmē rakstisko tulkošanu. Tātad tulkot uz papīru, tulkojot dokumentus. Tātad gribēju to norādīt, jo nenorādījām šo um, tātad terminu atšķirību šodien starp translation and interpreting. Paldies visiem, slēdzam šīs dienas darba sesiju un atsāksim rīt no rīta. Bet uh, vēl viena pavisam patīkama lieta. Esam uzaicināti uz uh, pieņemšanu no pulksten septiņiem. Jahudi eh, Menjuhin, eh, tātad foijē, kas ir eh, pirmajā stāvā šajā telpā. Paldies!